So, dear... Dargie kolēģi, sešas minūtes pāri deviņiem mums vajadzētu sākt. Mūsu pirmais darba kārtības punkts ir desmitais darba kārtības punkts eh, - vienošanās starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi par sadarbību un uh, eh, savstarpējo administratīvo palīdzību muitas lietās. Mums ir jāvienojas par kopīgu pieeju uzsākot jaunas attiecības ar Jaunzēlandi. Un mūsu referents šajā jautājumā ir Daniels Kaspārī, un viņam došu tagad vārdu. Lūdzu. Yeah. Uh, Bent, es jūs. Dārgais bērni, jūs sākāt angļu valodā, tāpēc es turpināšu angļu valodā. Kā jūs zināt, tad šā gada oktobrī Eiropas parlaments uh, pieņēma savu ieteikumu uzsākt eh, tirzniecības sarunas eh, ar Jaunzēlandi, lai eh, nonāktu pie um, visaptveroša tirzniecības nolīguma, lai pastiprinātu jau pastāvošās tirzniecības un investīciju saites. Piemēram, 2013. gadā tie bija 8,1 miljārds eiro mūsu tirzniecība ar Jaunzēlandi. Abi partneri jau ir vienojušies par uh, drošāku un uh, vienotāku muitas vidas izveidošanu, parakstot uh, vienošanos par savstarpēju palīdzību muitas lietās, un tas tika parakstīts 3. jūlijā šogad. Un tas var tikt uzskatīts par vēl vienu soli, padziļinot mūsu attiecības. Eiropas Savienība jau ir noslēgusi vairāk kā 75 Uh, nolīgumus par savstarpēju administratīvo palīdzību muitas lietās ar tādām uh, valstīm kā Ķīna, Japāna, Indija un tā tālāk, un uh, vēlas arī noslēgt šādu nolīgumu ar Jaunzēlandi. Mēs šobrīd apspriežam šo nolīgumu, lai uh, eh, lēmtu par parlamenta piekrišanu, un tagad daži galvenie punkti. Šī uh, nolīguma mērķis ir veicināt likumīgu tirsniecību, padarot uh, veiksmīgāku, draudzīgāku šo te tirsniecības vīdu, paredzot informācijas apmaiņas ar muitas iestādēm, lai ļautu palīdzēt izmantot jaunus instrumentus vai jau pastāvošos instrumentus. Uh, veicinot eh, modernas un vienkāršas procedūras, lai ātrāk eh, varētu dabūt preces cauri eh, muitai, tas palīdzēs tirzniecībai. Ir jācenšas arī izmeklēt pārkāpumus muitas likumdošanā un tādējādi um, jāaptur eh, kaitīgu preču ieviešana Eiropas tirgū. Kolēģis gribētu lūgt jūsu atbalstu, atbalstot šo nolīgumu, lai eh, nodrošinātu ciešu un efektīvu sadarbību starp muitas iestādēm, lai pastiprinātu mūsu tirzniecības saites ar Jaunzēlandi. Paldies! Jā, patiešām šī nelielā valstiņa būtu jāatbalsta. Ko tad sociāldemokrāti par to saka? Karolīna. Um, Es priekšstādā kungs un labrīt. Šis dokuments ir ļoti ilgi eh, bijis padome un eh, šodien diskutējam par to un pēc tam balsosim. Muitas eh, procedūras pēc šī noslē, līguma noslēgšanas būs vieglāk īstenojams, un bez tam šis nolīgums būs zīme labai un pat labākai sadarbībai ar Jaunzēlandi, un tāpat arī Jaunzēlandi ir mūsu nozīmīgs un uzticams partners. Atsaukšos uz brīvās tirdzniecības nolīgumu. Runājot par šo nolīgumu, runa iet par muitas palīdzību apusēji, un tāpat tas rada juridisku bāzi nākamajai darbībai īstenojot sekojošus mērķus. Pirmkārt, likumīgā tirdzniecība un uh, preču aprita tiek atvieglota, preču apmaiņas starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi tiek vienkāršota. Nu, nākamais labāk tiesisko aktu ievērošana, informācijas apmaiņas uzlabošana, jo tam ir liela nozīme izmantojot uh, un pielienojot gan muitas um, normas, gan arī cīnoties pret pārkāpumiem. Un tāpat tas aizsargā pilsoņus. Uh, Jā, uh, īstenā arī autortiesība aizsardzība. Pētniecība, tāpat arī jauna muitas procedūra izstrāde būs ar šo nolīgumu veicināta labākā pieredze un apmācības programmu īstenošana. Šī informācija tiks ziņot viens otram, nākotnes procedūras tiks izdiskutēts, un es gribētu teikt arī to, ka Eiropas parlamentam ir tikai piekrišanas tiesības, un es nedomāju, ka kāds būtu pret, mēs piekritīsim, jo tas garantēs uh, sadarbību un padziļinās attiecības. Tas ir nepieciešams, lai atvieglotu tirdzniecību ar Jaunzēlandu. Paldies! Paldies EKR vārdā Emama Klārkena. Labrīt, priekšsādātājs. Tieši laikā ierados un runāšu šodien kolēģa. Uh, Dēvida Kapa Banamanu vārdā, kurš ir mūsu ēnu referents par eh, Jaunzēlandi. EKR atbalsta šo nolīgumu un eh, Jaunzēlēdē būtu jābūt augstai prioritātei, un mēs ar prieku gaidām eh, sarunu sākšanu par brīvās aizniecības nolīgumu, un tāpēc šis nolīgums nāk īsta laikā. Muitas sadarbība varēs stiprināt, tādējādi aizsargājot legālu tirzniecību un palīdzot atrisināt uh, pārkāpumus, izmeklē pārkāpumus uh, muitas uh, jomā. Ir jau arī vienošanās citās jomās, piemēram, par savstarpēju tehnisko certifikātu atzīšanu, arī veterinārā es nolīgums ir balstoties uz Eiropas Savienības standartiem. Tie visi ir labs pamats uh, balstoties uz kura mēs varam eh, veidot vēl spēcīgākas tirzniecības saites, un tad eh, diezgan viegli, droši vien un ātri varēs eh, arī vest sarunas par jaunu brīvās tirzniecības nolīgumu. Paldies! Thanks a lot! Liels paldies! Īsi un precīzi, kā vienmēr, paldies! Un Buhner kungs no zaļajiem lūdzu. Vielleicht kann ich sogar noch. Varbūt, ka es varētu pat īsāk vēl uzstāties. Vienošanās ir laba lieta, to var atbalstīt, un es gribētu tikai izteikt īsu piezīmi. Ja mēs varam uz Jaunzēlandu, tad pirmā lieta, ko ievēro kad dažkārt savādā veidā tiek uzdots jautājums, vai uh, ir uh, līdzi kādi eh, priekšmeti vai lietas, kas eh, apdraud biodrošību. Es, man uzdevu jautājumu, vai manas kurpes ir tīras. Nu, dažkārt tas ir eh, savādi, jo to var saprast, jo tur vēl ir tādi dzīvnieki un augi, kur citur pasaulē nav. Un tādu nelielu kaitīgu lietu ievazāšanu to pilnībā izpostītu. Nu, piemēram, putni kas eh, līgzdo uz zemes, to uh, olas ir apdraudētas. Uh, un ja to gribas saglabāt, tad nu, dažkārt šādi, dažkārt nu, savādi pasākumi tos jāakceptē. Un es tiešām gribu teikt, ka šeit uh, ne, uh, nevajadzētu būt tā, ka brīvās uh, tirdzniecības uh, nolīguma uh, ietveros tas tikt izpostīts. Paldies. Paldies, vairs nav neviens, kas gribētu uzstāties. Tad es. Uh, došu vārdu komisijai. Frontex ģenerāla direktorāts nodaļas vadītājs. Lūdzu, jūs varētu uzstāties un varbūt, ka jūs varētu uh, kādus pāris uh, praktiskus piemērus minēt. Arī es ar delegāciju mēs viesojāmies uh, Jaunzēlandē ir dažādas pieejas metodas, Buhnera kungs tieši vien pieminēja. Taču man likās, ka sistēma ir samērā labi attīstīta kur tad tagad ir nepieciešama administratīvā palīdzība, ko tas īsti nozīmē konkrēti. Man likās, ka administratīvā Jaunzēlandes kompetence bija pilnībā attīstīta. Mēs Grēvkungs lūdzu. Thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Labrīt, priekšsēdētāji kungs, referentu kungs, godātie komitejas deputāti. Jā, arī var izteikties īsi, jo jūs visi jau sniedzāt eh, ļoti labu satura apkopojumu un eh, arī uzskaitījāt, eh, kādus labumus dos šis nolīgums ar Jaunzēlandi. Jaunzēlanda ir taisnīgs partners, godīgs partners un uh, attīstot sadarbību ar šo valsti var būt tikai ieguvumi. Kāds tad ir šī nolīguma mērķis? Uzlabot divpusējo sadarbību, protams, bet eh, jāsaprot arī, ka Jaunzēlande ir ļoti labi zinām un respektēta valsts eh, eh, pasaules kosmosa organizācijā un vispār kosmosa jomā un attīstot sadarbību ar viņiem. Uh, Uh, būtu vēl papildus ieguvumi, tātad ne tikai šī divpusējā sadarbība. Atcaucoties uz um, uh, šo te kapacitāti un to, kādā līmenī tā ir attīstīta Jaunzēlandes muitas administrācijā, to var apliecināt, ka tur uh, tā ir diezgan kvalificēta un uh, efektīva administrācija. Jaunzēlandes situācija, protams, kā jau tas tika norādīts, uh, ir arī tāda, jo ir šīs te britu tradīcijas, tradīcijas Jaunzēlandē, proti kontrolēt sanitārās, fitosanitārās lietas, un tas viss ir ļoti attīstīts. Protams, ka tas nav konkrēts muitas jautājums, pat ja muitas administrācija tur dod savu ieguldījumu, bet ir skaidrs, ka, lai uh, ko mēs eh, varam darīt eh, visos jautājumos, eh, kas ir saistīts ar preču importu un eksportu. Tas ietekmēs ne tikai ieņēmumus, bet arī drošību, piemēram, cīņu pret terorismu un arī produktu drošumu. Produktu nekaitīgums uh, ir uh, kļuvis par. Uh, ļoti svarīgi jautājumi muitas iestādēm visā pasaulē, un uh, mēs varam tikai iegūt sadarbojoties ar Jaunzēlandu šādos jautājumos. Paldies! Bet... Taču jautājums par uh, uh nodo, uh, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, uh, uh, tas netiek ietverts tāpat arī kā uh, tādām tā kā nodokļu uh, brīvām ostām. Jā, priekšsēdētājs, tas ir cits jautājums. Mēs šeit nerunājam par nodokļiem, mēs šeit runājam par uh, um, muitas lietām un uh, nodokļu jautājumi ir citu kolēģu ziņā. Un es atvainojos, bet man nav jums nekāds viedoklis, ko varētu sniegt par šo jautājumu. Bet tas būtu bijis interesanti arī šajā gadījumā. Kas pārī, Daniela? Vai ir kādi komentāri? Liels paldies kolēģiem par uh, jūsu teikto un paldies arī komisijai. Mēs tagad uh, komitejā paraudzīsimies uz uh, šīm lietām un nu, būs ļoti interesanti, ja vēl kāds kaut ko pateikt, jo mēs kaut ko esam aizmirsuši, bet visām citādi ar nepacietību gaidīšu nākamās nedēļas. Es arī ar nepacietību gaidu nākamās nedēļas. Attiecībā uz šo ziņojumu jāsaka, ka Diskutēsim par uh, ziņojumu projektu janvārī un visdrīzāk 20. februārī balsosim par to sirsnīgs paldies par šīm diskusijām. Un tagad nākamais uh, darba kārtības punkts numur 11. Tas ir jautājums, arī ļoti interesants jautājums par Eiropas Savienības pašu līdzekļu reformu. Nu, tieši šodien arī ievērojot mm, struktūra fondu nākotni, tas ir īpaši nozīmīgs jautājums. Atzinums tiek sastādīts, to saņems budžeta komiteja, mūsu referents ir Vims Vandekamps. Šodien viņam jāuzstājas transporta komitejā un ir uh, lūdzis tautas partijas koordinātoru viņa pozīciju šeit uh, uh, prezentēt, un tādēļ uh, došu uzreiz vārdu Kestholderolda kundzei. Priekšsēdētāja kungs, jūs visdrīzāk eh, esat saņēmis projek eh, eh, ziņojumu projektu, un es šeit gribētu runāt par sešiem nozīmīgiem punktiem, ko ir izcēlis referents. Tie ir angliski sastādīti, tādēļ turpināšu man uzstāšanos angļu valodā. Pirmkārt, vēl pagājuši nedēļa Eiropas parlamenta priekšsēdētājs veicināja debatas uh, par budžetu, runājot par budžetu paplašināšanu, jo ir plaši finansiāli izmā, izaicinājuma. Par to jūs jau izteicāties, ja nemaldos. Otrakārt, turpinās debatas par eh, pašu resursiem, un eh, līdz ar to budžeta komiteja ir izstrādājusi iniciatīvas ziņojumu par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu. Uh, par ko Startautiskās tirzniecības komiteja sniegs savu atzinumu. Atzinuma projektā referents eh, ir minējis tādus eh, vispārīs intereses eh, jautājumus un arī tādus punktus, kas īpaši interesē mūsu komiteju. Vispārīgi runājot pašu resursu reformā, vajadzētu vienkāršot tagadējo sistēmu un uh, censties eh, ietaupīt eh, maksājumus dalību valstīm, eh, nepalielinot slogus Eiropas pilsoņiem. Eiropas Savienības atkarība no nacionālajiem maksājumiem balstoties uz PVN un NKI um, ehm, un ir arī muitas ieņēmumi, vajadzētu par to padomāt, lai pildītu mūsu uh, pienākumus uh, saskaņā ar uh, COP21. Referents uzsver, ka imports no uh, ārpus Eiropas un cukura nodevs dod lielu ieguldījumu Eiropas Savienības budžetā. Eiropas Savienības muitas sistēma ir jāoptimizē brīvās tirsniecības nolīguma, jeb FTA, var novest pie uh, zemākiem uh, ieņēmumiem Eiropas Savienībai. Referents uh, sadarbosies cieši ar kolēģiem šajā komitejā, lai panāktu plašu konsensu par uh, atzinumu, ko pieņems pēc divām nedēļām. Paldies! Un līdz ar to dodu vārdu ēnu referentiem. Vispirms uh, Johims Šusters no sociāldemokrātiem. Paldies, es gribētu teikt paldies referentam par paveikto darbu. Un es domāju, ka daudzos punktos varēsim vienosties. Ir um, daudz vienota pozīcija, mums ir nepieciešama reforma pašu līdzekļos trīs iemeslu dēļ. Eiropas Savienībā vajag vairāk līdzekļu aizvien jauni uzdevumi tiek uzticēti, un tam jāatspoguļies arī ieņēmumu bāzē. Tāpat arī ir eh, izdevumi, kas ir tieši saistīti ar tirdzniecības politiku, vai arī tie cieši saistīti ar to, nu, piemēram, dažādie investīcijas fondi Āfrikai un citi, kas, eh, par kuriem pat labam tiek diskutēts. Un otrkārt nedrīkst aizmirst, ka Brexit eh, būtiski samazinās es e ieņēmumu bāzi un uh, līdz ar to būs jauni finanšu izaicinājumi. Tagad tas, par ko mēs runājam, nu vismaz ir sagaidāms, ka nākamnē mēs uh, varēsim iznot veiksmīgu uh, tirdzniecības politiku. Mūsu muļu cieņēmums samazinās, jo um, tirdzniecības politikas viens no mērķiem ir samazināt muļas. Tādēļ mums nav vēl vajadzīga reforma, bet gan paplašinājums pašlīdzekļa jomā. Ekspertu grupa piedāvāja e, jauns pašlīdzekļus tur, kur jauni resursi uh, rodas Eiropas sadarbības uh, rezultātā, kur uh, rodas šī pievienotā vērtība pēc tirdzniecības. Un tāpat arī spēcina iekšējā tirgus darbspēju. Man liekas, ka tas ir ļoti nozīmīgi, un šeit tiek skārt arī nodokļu jautājumu, kopējie uzņēmumu nodokļu vai koordinācijas pasākumu šajā jomā. Tas būtu viens piemērs. Un tāpat vēl papildus punkts, par ko gribam runāt, kas ir vēl papildus tam, kas eh, ir referenta teiktajā, ir jautājums par to, ka mēs atcelsim visus atvieglojumus, lai vienkāršātu sistēmu. Un ziņojumā jau ir minēts ka ES muitas eh, sistēma un a, eh, uzlabošanas priekšlikumi tādi, kādi ir izteikti a, pagātnē, tiks apjomīgi īstenot it īpaši, lai apkarotu izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Nu, kā jau es teicu, daudz kopēju punktu, esmu iepriecināts par diskusijas iespējām. Un gala rezultātā domāju, ka atzinums par a, pašu a, līdzekļu sistēmas a, darbu būs ļoti veiksmīgs. Paldies! Paldies tagad Buhner kungs! Paldies arī mēs piekrītam tiem būtiskākajiem punktiem, kāda ir šajā projektā. Neliela lieta, bet vēlos to pieminēt. Ceturtajā punktā ir rakstīts, ka, ja mēs runājam par nodokļiem vai muitu, atkarībā kā to saprotam, ir jāievēro ilgtspējība un uh, emisija jautājums. Tas uh, rada tādu sistēmu, kāda jau pirms daudziem gadiem ir piedāvāta jo certifikātu sistēma CO2 izmešiem, kāda mums tagad ir, to var papildināt ar papildus uh, izdevumiem, enerģijas importam. Atgādināšu, ka gadiem ilgi ES 400 miljārdi eiro tiek izdoti energo uh, nesēju importam. Ja precīzāk paraugās uz šo jomu un ievēro to, uh, ko tas izposta klimatziņā mūsu uh, zemēs, tas ir ļoti nozīmīgi. Un šeit ir labs sākuma punkts. Tātad es uh, piekrītu tādās sīkās detaļās referentam. Man, es nepiekrītu uh, šajā jomā. Es gribētu, lai tas būtu mērķorientēti, prasīts no tā mērķa, kur tieši ir uh, iespējams uzlabojums, uh, proti mūsu klimata aizsardzības jomā. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu komisijas pārstāvim Luka de Kārlī. Pārstāvēs uh, eh, trēdu ģenerāla direktorāti un es pats gribētu uzdot uh, jautājumu par uh, ceturto punktu. Mēs jau ilgi runājam uh, par iespējām nodavām saistībā ar CO2 vai, ja tas būtu mm, nodoklis importam. Varbūt, ka komisijas pārstāvis vēl var paskaidrot, kādas iespējas viņa redz. It īpaši PTO noteikumu kontekstā, kur ir iespējams vēl kādas izmaiņas un kur nē. Lai mēs varētu to vēl precīzāk aptvert. Un es domāju, ka Tas ir nozīmīgs moments, lai varētu darbu turpināt. Un vēl sastais punkts. Mēs TDI ieņemums nevērtējam kā stabils, bet kā tomēr resurss un būtu interesanti uzzināt, cik tad apjomīgi ir šie resursi, vai tie būtiski mainās un kāda ir situācija. Nu, tik tālu mani papildi jautājumu. Tagad dodu vārdu komisijai. Lūdzu. Thank you very much, Chair. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, ļaujiet man pateikt, ka komisijas pārdomu dokumentā par DFS eh, mēs arī sakām, ka mēs esam vēl pārdomu fāzē, eh, sagatavojam DFS eh, gan ieņēmumu, gan izdevumu pusi Paldies par jūsu komentāriem. Jūs uh, jautājat par diviem uh, specifiskiem punktiem, un es centīšos atbildēt. Ceturtajā pantā jūs uh, prasāt uh, iespēju izpēti. Tas tiešām ir ļoti sarežģīts uh, jautājums, šie te pielāgojumi uz robežas ar oglekļu nodokli. Mums vajadzētu nošķirt uh, divas situācijas. Uh, tagadējās ETS pielāgojums un tad pilnīgi citu sistēmu, kaut kādu vietēju oglekļa nodokli uh, attiecībā, tātad atkarībā no produktu um, ekopēdas. Par ETS tas nav veidots kā nodoklis. Šī sistēma uh, ir tāda, kur um, ražotājiem ir jānopērk certifikāti, ja viņi ir enerģijas sektorā. Uh, Uh, un ja viņi ir ražošanas sektorā, tad viņi saņem uh, bezmaksas certifikātus, bet tas nav nodoklis. Tātad tur ir zināmi izaicinājumi, kā varētu pie uh, robežas tad uzlikt šādu nodokli produktiem. Piemēram, par PVN mēs prasām PVN gan vietējiem ražojumiem, gan uh, importētām precēm. Runāju, runājot par ETS uh, pie, robežu pielāgošanas nodokli, uh, tad tur nav skaidrs, kādu ekvivalentu tad mēs varētu piemērot importētiem produktiem. Runājot par uh, teorētiskākām diskusijām par PTO noteikumiem, es domāju, ka mēs visi esam viensprāts, ka ir iespējams nošķirt uh, produktu atkarībā no tā, kur tas ir ražots Eiropas Savienībā vai ārpus Eiropas Savienības. Mums ir arī jau piemēri, piemēram, atjaunojumās enerģijas direktīva, tur pēc ilgspējības kritērija tiek šķirots. Uh, degvielas veids. Tā pašā laikā mēs arī sekojam produktu uh, emisiju daudzojumam, kas ir radīts ražošanas laikā uh, no dažādiem enerģijas avotiem. Mm, tur var būt zināmi izaicinājumi runājot par šī te eko nospiedumā administrāciju un ņemšanu vērā. Uh, Tie ir tie pamatjautājumi un tie ir tie pirmie dalījumi, ko var uh, veikt PTO ietvaros. Par uh, eh, TTI uh, eh, tur man nav statistika, bet pašu resursu lēmums nosaka, ka visi ieņēmumi, ko rāda tirzniecības politikas lēmumi, mm, tos uh, ieņēmumus var iekļaut uh, Eiropas Savienības budžetā, un uh, tāpēc es nevaru pateikt, kā te ir konkrēti ar TDI. Uh, Mans iespējas ir tāds, ka TDI uh, skar tikai vienu vai divus procentus no Eiropas importa, un ieņēmumi no šī importa ir apmēram 2%, uh, jā, varbūt 2%, bet tā ir ļoti neliela daļa no muitas ieņēmumiem. Ieņēmumu līmenis uh, ir diezgan stabils no muitas ieņēmumiem. Uh, pēdējā gada laikā, un, ja nemaldos, tie ir 15 vai 20 procenti no visiem Eiropas Savienības resursiem. Tas, protams, ir diezgan neliels salīdzinām ar PVN, un NKI ieguldījums ir pats lielākais. Paldies! Liels paldies! Un mums būs trialogs par TDI modernizāciju šodien, un tad varbūt eh, varēsim palielināt. Uh, muitas, lai mūsu pašu resursiem būtu vairāk naudas. Nu, ja ir tirdzniecības aizsardzības instrumenti ir labi, tad no viņiem nav nekādu ieņēmumu, tad viņi veiksmīgi darbojas. By the way, uh... Starp citu, laika grafiks joprojām ir spēkā. Mēs uh, maijā varam gaidīt jaunā DFS priekšlikumu un dažas idejas eh, pašu resursiem. Jā, es saprotu, ka pozīcija ir tāda, ka pavasarī, bet, ja nemaldos, eh, komisijas programma nesen ir publicēta un tur bija rakstīts mājas. Liels paldies! Godalība, vai tu gribētu kaut ko teikt? Vielen dank, also im namen. Jā, paldies! Referenta vārdā gribu teikt, ka redzu gan tehniskos jautājumus, un kā komisija savu priekšlikumu e, izteiks e, pašu resursiem, taču man liekas, ka mums politiski daudz nozīmīgāks ir psiholoģiskais jautājums. Vai Eiropas Savienībā tik tālu uh, uztic uh, tāda kā personifikācija uh, notiek caur komisiju? Uh, tādu saprātīgu pašu ieņēmumu sistēmu, nu tie ir vienmēr nodokļi, lai arī kādā formā, lai mēs varētu tos izveidot, vai tas nebūs tā, kā atvērsim Pandoras lādi, un tad būs ļoti sarežģīti pēc tam. Un es gribētu piedāvāt komisijai pārdomāt komunikācijas stratēģiju un par to domāt jau pirms darba sākuma, lai to varētu arī veiksmīgi skaidrot. Jā, paldies. Arī es domāju, ka politiskais pašlīdzekļu īstenojums dalība valstīs būs viens no centrālajiem jautājumiem. Kā tam vispār pievērsties? Nu, varbūt, ka tā ir um, viena tāda iespēja, jo papildu uzdevumi uh, tiek uh, uh, doti. Es uh, šodien lasīju par uh, robežsārdzi, par katastrofa aizsardzības uh, mehānismiem un tā tālāk. Taču katrā gadījumā ir jābūt veiksmīgai komunikācija politikai. Katrā gadījumā sirsnīgs paldies. Grozījumi ir jāiesniedz līdz nākamajai nedēļai 27. novembrim 2018. Tad mēs varētu balsot par ziņojumu, un tas būtu janvārī. 22. vai 23. janvārī. Labi, paldies, sirsnīgs paldies. Mēs esam ārkārtīgi ātri diskutējuši tagad. Man arī vairs nav nekādas iespējas uh, izskatīt kādu citu darbu kārtības uh, punktu. Nu, vienīgais uh, tas būtu ziņojums par uh, monitoringa aktivitātēm. Es īsti nezinu, vai kāds uh, tieši no referentiem. Uh, tagad ir, bet nu tad pārējie nav klāt. Nu, katrā gadījumā tas nozīmē, ka mums tagad ir 20 minūšu pārtraukums.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

So, dear colleagues, please. Dagie kolēģi, lūdzu apsēdieties. Okay, so. Tātad, pirms sākt, viens paziņojums. Sorina Moizer atstāja sociāla demokrātu grupu, un tagad viņš ir eh, pie politiskajām grupām nepiedarošs deputāts, un tāpēc sociālisti un demokrāti šodien var piedalīties tikai ar deviņiem deputātiem balsojumā desmit vietā. Sāksim ar mūsu balsošanas sesiju bet vispirms, protams, veiksim pārbaudas balsojumu elektroniski. Visiem vajadzētu tagad uh, ielikt savus balsošanas kartes balsošanas iekārtās un sākam balsot. Testa balsojums. Danke. And I will close the test vote. Beigsim balsot. Pieņemts. Labi. Tad tagad uh, balsosim par uh, 12. punktu virzību uz digitālās tirdzniecības stratēģiju. Tā ir Marīķa Šāga, kur ir referente. Un pirms sākt balsot, uh, gribu paziņot, ka Andrikienas kundze arī ir parakstījusi 22 eh, redingas kundzes grozījumus. Un tas ir atzīmēts eh, balsošanas sarakstā, bet ne grozījuma dokumentos. Tātad šeit ir daudz dokumentu, kurus eh, ir parakstījuši vairāk deputāti. Tas arī ir viss, kas man bija jāsaka, un tagad mēs varam sākt balsot. 66. Uh, pa, grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 67. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 68. par, pret, atturas, pieņemts. 70. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemta. Pirmais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 74. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 79. grozījums divās daļās pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta, otrā daļa par, pret, atturas noraidīta. 80. grozījums divās daļās, es atvainojos par, pret, atturas noraidīts. 83. grozījums par, pret, atturas pieņemts. Desmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. 90. kompromiss par pret atturas pieņemts. 12. kompromiss par pret atturas pieņemts iespējams papildinājums, 97. grozījums par pret atturas noraidīts. Vēl viens iespējams papildinājums, 96. grozījums par pret atturas pārbaudīsim. 96. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 102. grozījums par pret atturas noraidīts. 13. kompromiss par pret atturas pieņemts. 110. grozījums tas atkrīt. 106. papildinājums par pret preti atturas pieņemts. Četrpadsmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. 15. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 126. grozījums par, pret atturas noraidīts. 130. grozījums par pret atturas pārbaudām. Pārbaudām 130. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk atkrīt daudzi grozījumi. 135 šķiet, kā. Un 136 par pret atturas pieņemts. 137 par pret atturas pieņemts.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 pieņemts. 142. divās daļās, pirmā daļa. Par. Atgriežamies pie 141. 141. par. Pret atturas pieņemts. Un tagad 142. divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pārbaudām. Pirmā daļa 142. Sākam balsot un beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa par pret atturas noraidīts 143. par pret pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 148. par pret atturas pieņemts. 149. par pret atturas pieņemts. 152 par pret atturas pārbaudām 152. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 153. par pret atturas noraidīts. 154. par pret atturas atturas noraidīts. 155. par pret atturas noraidīts. 158. par pret atturas pieņemts. Simtu piecdesmit astotais. pret atturas pieņemts. Tālāk tautas partijas grozījums saskaņā ar parlamentu ieteikumiem par against par pret pārbaudīsim this oral amendment to 158. Tas ir grozījums pie 158. Mutisks grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Lūdzu, celiet rokas 159. Par, pret, atturas, noraidīts. 161 par pret atturas. Šķiet, ka 159. bija pieņemts. Tas ir jāpārbauda. Pārbaudam 159. Pārbaudām 159. 159. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un tas ir pieņemts. Lūdzu, celiet rokas. Citādi ir grūti saskatīt jūsu balsojumu. Ja tikai balsotāji pret ceļ rokas, tad balsotāji par netiek pamanīti. 160. par pret atturas noraidīts.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 atturas pieņemts. 165. par pret atturas pieņemts. 166. par pret atturas pieņemts. 4. kompromiss par pret atturas pieņemts. 5. kompromiss par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. 156. par pret atturas pieņemts. Tālāk pārējām pie 179. par pret atturas noraidīts.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 184. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 185. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 186. par. Pret. Atturas. Pie, pieņemts.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 Septītais par. Tagad vairāk atkrīt 11. nākošais grozījums. 11. par pret atturas pieņemts. 12. par pret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 atturas. Manuprāt, noraidīts. Pārbaudīsim. Sākam balsot. 22. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais kompromiss par pret atturas pieņemts.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 Noraidīts. 31. Pret atturas pieņemts. 34. par. Pret atturas. Noraidīts. 35. par. Pret atturas pieņemts. 36. par. Pret atturas pieņemts. 37. par. Pret atturas pieņemts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 Atturas. Noraidīts. 42. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 43. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 44. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 45. par pret atturas. Pārbaudām 45. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 47. par. Pret. Atturas. Pieņemts. pārbaudām 46. 47. pārbaudām, saka priekšsēdētājs. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais kompromiss. Par pretāturas pieņemts.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 pret atturas vēlreiz. Motiskais grozījums sastotam kompromisam par pret atturas pieņemts. 61. 61. par pret atturas noraidīts. 62 par pret pret atturas pieņemts. 63 par pret atturas pieņemts. 64 par pret atturas pieņemts. Mutiskais grozījums zaļie par pret atturas pieņemts Pārbaudīsim. Pārbaudīsim jauno uh, apsvērumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīt. Nepieņemts. Tad turpināsim ar komiteju atzinumiem. Pirmais ir itras komitejas atzinums. Esiet lūdzu uzmanīgi. Viens itra grozījums. Un uh, tas ir pieņemts vienā no grozījumiem, par kur jau balsojam. Tātad itri četri par. Pret. Lūdzu atkal, dārgie kolēģi, itri četri par. Pret. Atturas. Pieņemts. Itra pieci par pret atturas noraidīts. Itre 8 par pret atturas, bet pārbaudīsim. Sākam balsot. Itre 8. Beidzam balsot. Pieņemts. Itra 12 par pret atturas noraidīts. Itra 13 ir tas grozījums, ko es pieminēju, atkrīt. Itra 14 par pret atturas noraidīts. Itra 16 par pret atturas noraidīts. Itra 19 kā papildinājums par pret atturas noraidīts. Daži atkrīt, jo mēs pieņemām grozījumus. Nākamie ir IMCO. Atzinumi IMCO viens par pret atturas. Pārbaudīsim. IMCO viens. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Imko 5 pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Imko 6 par pret atturas noraidīts. Imko 10 par pret atturas pieņemts pieņemts. Imko 17 par pret atturas pieņemts. Turpināsim ar Libe. Libe 21 par pret atturas pieņemts. Libe 2 par pret atturas pieņemts pieņems, liba 3 par pret. Atturas pieņems, liba 6 par pret. Atturas pieņems, liba 8 par. Vēlreiz, kas par liba 8, lūdzu, nu taču ir iespējams pret. Atturas pieņemts, liba 13 par pret atturas pārbaudīsim. Lība 13. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Lība 15 par pret atturas noraidīts. Tagad balsosim par ziņojumu kopumā. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Tautas partijā viens balsotājs par daudz. Beidzam balsot. Pieņemts ar plašu vairākumu. Sveicu Mariķa Skāke, kas ir mūsu referente. So, now we are moving. Tagad turpināsim. Nākamais lielais dokumentu kopums, divējāda lietojuma preces, atjaunots um, dokuments. 105. pirmais grozījums pār pret atturas noraidīts kompromiss, 8 par pret atturas pieņemts. Mutiskais grozījums Marīķa Skāke par pret atturas pieņemts. Grozījums 13 par pret atturas pārbaudīsim. Grozījums 13. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 123. un 124. par pret atturas noraidīts. 125, 126 par pret atturas noraidīts, bet labi pārbaudīsim. 125 un 126 sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 8a par. Pret atturas pieņemts. Simt piecdesmit otrais grozījums grozījums aizvieto ordinālo par pret atturas pieņemts. 153. par pret atturas noraidīts. 155 un 156 identiski par pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 9 par pret atturas pieņemts pieņemts. 161 par pret atturas noraidīts. 162 par pret atturas pārbaudīsim. 162. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts.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 Kompromiss numur 10 par pret atturas pieņemts. 174 par pret atturas noraidīts. Trīs grozījumi vienādi, kas par pret atturas pieņemts. 180 par pret atturas pieņemts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 pret atturas noraidīts. 28 par pret atturas noraidīts. Kompromiss 13 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 14 par pret atturas pieņemts. Mutiskais grozījums Kristofs Velners par pret atturas noraidīts. 208 par pret atturas pārbaudīsim. 208. sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts. 209. par pret atturas noraidīts. 201 par pret atturas. Pārbaudīsim. 201. Sākam balsot. Nē, atvainojiet, saka priekšsādātājs 210. Beidzam balsot. Noraidīts. 212 par pret atturas noraidīts. 214 par pret atturas noraidīts. 216 par pret atturas. Nevar saprast, pārbaudīsim. Man liekas, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. 216. sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 217 par. Pret. Atturas pieņemts. 218 par. Pret. Atturas. Nevar saprast pārbaudīsim. 218 sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 219 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Divās daļās. 221. Pirmā daļa par. Pret. Atturas. Noraidīts. Otrā daļa par. Pret atturas nevar saprast, pārbaudīsim. Nav īsti skaidrs. Otrā daļa, 221. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 222. par. Pret. Atturas. Norādīts. 223. par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 247. par pret atturas pieņemts. 248. par pret atturas pieņemts. 249. par pret atturas. Pārbaudīsim 249. Sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts. 253. par pret atturas pārbaudīsim. 253. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tas uh, uh, nozīmē, ka 254, 255 arī pieņems, 256 par pret atturas pieņemts, 257 par pret atturas pieņemts, 258 par pret atturas noraidīts, 259 par pret atturas noraidīts. 260 par pret atturas. Man liekas, ka pieņemts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 262 par pret atturas. Man liekas, ka norādīts, bet pārbaudīsim. 262. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 263 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 39. Pārbaudīsim. Tātad jāpārbauda 263. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nu, ļoti precīzi redzējāt. 39. par pret atceras. Pārbaudīsim. 39. pārbaudam. Sākam balsot. Balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 268 par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. 268. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 17 par. Pret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 atturas noraidīts. 292 par pret atturas noraidīts. Kompromiss 20 par pret atturas pieņemts. Afet grozījums 32 no afeta par pret atturas pieņemts. Grozījums 310 par pret atturas pieņemts. 314 par pret atturas noraidīts 315 par pret atturas pieņemts. Afet grozījums 33 par pret atturas pieņemts. 318 un 34 kopā Neatvainojiet. Priekšsēdētāji saka 317. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 318 un AFE 34 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 319 un AFE 35 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 320 par pret atturas. Sociāldemokrāti, kā jūs balsojat par? Pārbaudīsim. 320. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 321 par pret atturas pieņemts. Kompromis 20a. Kompromis 20a par pret atturas pieņemts. 323. par pret atturas pieņemts. 324 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 21 par pret atturas pieņemts. Papildinājums kompromisam 21 ir grozījums 326 par pret atturas pieņemts. 328 un 329 par pret atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 330, 331 un afet 30. Nē, saka priekšsēdētājs. Nu tad tā, 330 par. Pret. Atturas norādīts. 331 par, pret, atturas, pieņemts. Afet 36 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 22 par, pret, atturas, pieņemts. 335 par, pret, atturas, pieņemts.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 pret atturas pieņemts. 348 par pret atturas. Man liekas, ka noraidīts, bet pārbaudīsim 348. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 59. grozījums par pret atturas. Pieņemts kompromiss 1 par pret atturas. Pieņemts kompromiss 2 par pret atturas. Pieņemts kompromiss 2A par pret atturas. Pieņemts grozījums 69 par pret atturas. Vēlreiz lūdzu. 69. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Grozījums 3. Par. Nē, tas atkrīt, saka priekšsēdētājs. Grozījums 3 ir referenta grozījums. Tātad grozījums 3, kas par pret atturas pieņemts. 71 par pret atturas noraidīts. 72 par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 4 par pret atturas noraidīts. Kompromiss 3 par pret pret atturs pieņemts. Grozījums 76. Un abi divi ar 11. apsvērumu par pret atturas pieņemts. 79. Septiņdesmit 77, kas par pret atturas pieņemts. Turpināsim. Kompromis 3A par pret atturas pieņemts. Turpināsim. Balsojums blokā. Balsojums kopā 100. Tas jau ir pieņemts, saka sekretariāts. Ak, tā tas jau ir pieņemts, esat jau pārliecināts, nu labi. Tad turpināsim ar sesto grozījumu. Referents, kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Piektais afet, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss četri par. Pret. Neatvainojiet, saka priekšsēdētājs. 84. grozījums, kas par? Pret atturas pieņemts. Kompromiss 4, kas par pret atturas pieņemts. Trīs identiski grozījumi 89, 90 un 8, kas par pret atturas pieņemts. Grozījums 7 no afetu par pret atturas pieņemts. Grozījums 8 afetu par pret atturas pieņemts Divi grozījumi identiski, kas par pret atturas. Nevar saprast, pārbaudīsim. 92. Uh, un afet 9. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 93 par pret atturas. Noraidīts kompromiss 5 par pret pret atturas pieņemts. Grozījums 97 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 6 par pret atturas pieņemts. Grozījums 100 par pret atturas noraidīts. Kompromiss 7 par pret atturas pieņemts. 30. par pret pret. Nē, 12 saka no zāles. Tas ir 12. grozījums un 30. Uh, citāts. Tātad pār 12 grozījumu pret atturas norēdīts. Grozījums 103 pār pret atturas Pārbaudīsim 103. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Labi, tā bija pirmā daļa. Un tagad turpināsim ar otro daļu. Un šeit ir 349. grozījums par pret atturas pieņemts. Pārbaudām? Jūs gribat pārbaudīt? Sākam balsot. Beidzam balsot. No sociāldemokrāta viens par daudz. Pieņemts. Kā jau teicu. Tātad. 350. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 351. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 352. Par. Pret atturas noraidīts. Pārbaudām 300. Sākam balsot. And the vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Tātad 353 par, pret, atturas, noraidīts Man šķiet arī noraidīts, bet pārbaudīsim. 353. Sākam balsot. And the vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 354. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 355. par. Pret. Atturas. Noraidīts.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 Mutisks eh, referenta grozījums par pret atturas noraidīts. 374. par pret atturas pārbaudām. 374. Sākam balsot. And the vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 375. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 376. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 377. par. Pret. Atturas. Pieņemts Noraidīts. 380. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 381. par. Pret. Atturas. Pārbaudām. 381. Balsojam. Is... Beidzam balsot. Pieņemts. 383. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 384. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 386. par. Pret. Atturas noraidīts. 387. par pret atturas pārbaudīsim. 387. balsojam elektroniski. And the vote is... Beidzam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 388. par, pret, atturas, pieņemts. 389. par, pret, atturas, pieņemts. 390. par, pret, atturas, noraidīts. 392. par, pret, atturas, noraidīts. 393. par, pret, atturas, pieņemts. 394. par, pret, atturas, pieņemts. 395. par, pret, atturas, noraidīts. 398. par, pret, atturas, noraidīts. 396. 398. par, pret, atturas, noraidīts. 400. par, pret, atturas, noraidīts. 402. par, pret, atturas, pieņemts. 55. par, pret, atturas, noraidīts.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 Noraidīts. Četrdesmit devītais par pret atturas pieņemts. 56. grozījums par. Ā, nē, tas atkrīt. Tātad. 410. par pret atturas nekādas reakcijas no sociāldemokrātiem. 410. grozījums. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Nu, tad viņi droši vien ir pār. Beidzam balsot. Jā, patiešām pieņemts. 57. Par tas atkrīt. Četrsimt vienpadsmitais. Četrsimt vienpadsmitais, jā? Par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tad nākamais atkrīt, un tad pārējām pie 415 par pret atturas noraidīts. Tad tagad 418 par pret atturas noraidīts. 419 par pret atturas pārbaudām. Sākam balsot. 419. Beidzam balsot. Pieņemts. 422. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 424. Par. Pret. Atturas pieņemts. Un tagad jābalso par ziņojumu projektu kopumā ar grozījumiem. Un sākam balsot. And the vote is closed. Beidzam balsot. Un ar plašu, plašu vairākumu pieņemts. Apsveicu Klausu Buhneru sarunvedēju komandu. Tātad. Tagad es došu vārdu referentam. Jā, es gribētu saņemt mandātu tiešām sarunām ar padomi, lai mēs par to tagad balsotu. Paldies. So, uh... Tātad. Lūgums ir uzreiz uzsākt trialoga sarunas ar padomi. Kurš par? Nē, mums tas ir jādara elektroniski. Tātad sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tātad mēs uh, dosimies uz plenārsēdi, un tad es sagaidu, ka pēc diskusijām un balsojumu par grozījumiem, tad uh, varēsim sniegt mandātu, lai sāktu trialogu sarunas. Labi. Tad pāriesim pie 14. punkta. Tas ir dārgās vicepriekšsādātājs kundzes, eh, Saivī kundzes ziņojums par konkurences politiku. Un pirmais ir septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 15. par pret atturas noraidīts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts.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 Sestais kompromiss par pret atturas pieņemts. 26. par pret atturas pārbaudīsim 26. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad par ziņojumu kopumā ar grozījumiem sākam balsot. Beidzam balsot. Un plašs vairākums atbalsta šo ziņojumu. Apsveicu Saifī kundzi. Un pēdējais šodienas balsojums ir balsojums par mutisko jautājumu komisijai par eh, Krīmu un Sevastopoli. Tas ir elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts. Lielas paldies par šo garo balsošanas uh, sesiju. Un tagad, ja jūs gribat atstāt zāli, tad dariet lūdzu to klusām. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann. Dargie kolēģi, turpināsim 16. punkts. Uzraudzības grupas darbība. Ziņojums par to. Tā ir svarīga sastāvdaļa mūsu komitejas darbā. Mums bija 12. oktobrī monitoringa grupa attiecībā uz attiecībām ar eh, ASV un ar uh, direktoru un bijušo tētip sarunu vadītāju Ignāso Garsie Bersero mēs diskutējām un arī ar Džonu Klārku no DJ Agrī. Viņš arī bija klāt, jo uh, daži konflikti, kas mums šobrīd ir, uh, vai nu hormonu gaļa vai olīvas, uh, vai nu tā būtu, tie būtu uh, citi lauksainiecības uh, jautājumi, PTO ministru konferencē tur arī ir zināma nozīme, un tāpēc mēs apmainījāmies viedokļiem par šiem jautājumiem. Un galu galā joprojām izskatās nav īsti skaidrs, kurā virzienā ASV grib doties, kāda ir ASV pozīcija. Tāpat arī nav skaidrs, kāds rezultāts šie izmeklēšanai pēc vecā likuma par uh, iespējamo ietekmu uz valsts drošību un jo īpaši 232. pāntu, uh, kāda būs rezultāta šai izmeklēšanai, ko Trumps atkal aktivizēja par uh, tērauda nozars situāciju. Tas tātad vēl nav izlemts. Tagad esam saņēmuši informāciju, ka janvārī vai februārī varētu tam būt rezultāts. Un tad, protams, mēs ļoti intensīvi uh, Eh, runājām par ASV nostāju pirms eh, PTO ministru konferences Buenos Airesā. Un līdz ar to kopumā mums ir jācenšas um, ehm, PTO attīstības uh, kavēšana novērst, uh, jo īpaši attiecībā uz apelācijas procedūru tiesnešiem. Un to nedrīkst vairs bloķēt šo lēmumu. Tātad eh, ļoti interesanti jautājumi tika apspriest šajā uzraudzības grupā un arī ļoti interesants laiks attiecībās ar ASV šis ir. Tad 17. oktobrī notika uzraudzības grupa par Japānu, kur bija viedokļa apmaiņa ar uh, sarunu vedēju Mauro Petričioni, un viņš uh, mūs uh, informēja par tagadējo situāciju. Izskatās, ka nolīgums drīz varētu tikt pabeigts, arī komisāri vakar vēl pieminēja vēl neatrisinotos jautājumus. Un tad 18. oktobrī notika uzraudzības grupas sanāksme par Dienvidāziju, jo īpaši attiecībā uz situāciju Pakistānā un GSP plus. Kārima kungs ir klāt, un viņš mums var detalizētāk eh, ziņot par to. Thank you very much. Liels paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Jā, uzraudzības grupas sanāksme notika, tur bija arī Pakistāns pārstāvi klāt. Tas notika 23. novembrī šeit eh, parlamentā Briselē. Mēs eh, tikāmies ar eh, Pakistānas tirzniecības un tekstīlu ministru Malika kungu un arī ar ģenerālprokurāru Oštāf Usāf Aliju un viņiem bija arī līdzi uh, eh, tirsniecības ministrijas uh, pārstāvis, uh, vēstnieks, pārstāvniecības vadītājs un arī citi pārstāvi arī no Pakistānas Nacionālās asamblējas bija klāt cilvēki. Brisels vizīte notika īsi pirms diskusijām, kas šobrīd notiek, un patiesībā uh, Eh, arī pirms GSP plus eh, ieviešanas ziņojuma nākšanas klajā no komisijas puses. Tas eh, šeit parlamenta komitejā tiks prezentēts 2018. gada pirmajā kvartālā, ceturksnī. Un tad mums, protams, būs iespēja diskutēt par šo te pozīciju. Kas attiec uz Pakistānu, šobrīd, runājot par importu apjomu, uh, kas ietverti GSP plus, mēs runājam par 70% uh, importa uh, Eiropas Savienībā uh, ir GSP plus režīmi ietvaros. Mēs no mūsu puses atcinīgi novērtējām Pakistānas politikas likumdevēja un tiesību līmeņu sasniegto progresu, es atvainojos institucionālā līmenī, un tomēr joprojām paliek nopietni izaicinājumi attiecībā uz uh, bērnu tiesībām, spīdzināšanu, nāvsodu jautājumiem un uh, nepienācīgu attieksmi uh, no tiesības sargājošo iestāžu puses, um, um, ļaunprātīgu izmantošanu, runājot par uh, dažādiem likumiem vārdu brīvības pārkāpumi. Ministrs no Pakistāns uzsvēra, ka KSP plus nav tikai par tirzniecību, bet arī par saistību izpildi, kas uh, nes labklājību Pakistāns iedzīvotājiem. Un Pakistāns delegācija uzsver arī to, ka mums vajadzētu viņu prāt skatīties eh, tālāk par 2023. gadu. Tas nozīmē, ka GSP nevajadzētu būt mūsu ambīciju robežām. Ministrs pauda pārliecību, ka uh, tirzniecība un cilvēku tiesības un sociālās tiesības iet vienā, uh, iet roku rokā un progress vienā jomā var novest pie progresa citā jomā. Uh, Un uh, Pakistānā uh, ir problēmas ar federālo pārvaldību, ar uh, attiecīgajiem uzraudzības mehānismiem, kas šobrīd pastāv provinču līmenī, bet mēs aicinājām Pakistānu ieviest provinču uh, Uh, uzraudzības pasākums pēc tam, kad viņiem tika piešķirts GSP, bet tagad izskatās, ka arī federālā uzraudzība provinču uzraudzības sistēmā ir jāstiprina, bet tur ir labs progress. Mēs arī atzīmējam, ka ir ne tikai jāpieņem jauna likumdošana, bet labāk jāsako uh, starptautisko saistību ieviešanai un arī nacionālo likumu ievērošanai. Un ir jādiversificē tālāk eksporti. Uh, ir pārāk liela paļaušanās uz uh, tekstilu preču un uh, gatavo apģērbu eksportu, bet uh, šie eksporti ir jādiversificē, lai, un ir jāuzlabo arī uzņēmumu savstarpējā saikne un Pakistānas uzņēmumu sadarbība ar ES uzņēmumiem un mēs no savas puses gribētu pateikties visiem kolēģiem, kas piedalījās šajā sanāksmē un viņu darbiniekiem, un mēs uzsveram, ka pastiprināta sadarbība ar KSP plus uh, uzraudzības iestādēm uh, tika prasīta, un tur bija pārstāvi no trim starptautiskajām organizācijām uh, Pakistānā, un no viņu puses viņi teica, ka viņi to atbalsta. Tātad visā visumā tā bija laba iespēja abām pusēm diskutēt uh, Uh, lai sagatavotos nākamā gada sākumam, kad uh, saņemsim uh, atbilstošo ziņojumu. Priekšsēdētāji, es gribu izteikt vēl vienu komentāru par Šrilanku, ja jūs man atļautu, tas nebūs ilgi. Kāpēc es gribu par to runāt? Es aizvien vairāk esmu nobažījies attiecībā uz ceļošanu. Un pavisam nesen uh, mēs atkal Šrilanku iekļāvām uh, GSP plus schēmā un tika doti solījumi mums, tos tieši deva premjera biroja pārstāvji attiecībā uz uh, to. Un, uh, diemžēl, šeit uh, um, Briselē šeit bija diezgan katastrofāla sanāksme, viņi atkāpās no sākotnējām saistībām, uh, ko uzņēmās premjers un ārlietu ministrs. Uh, un uh, no premjera biroja tika uh, teikts, ka uh, joprojām. Uh, um, tad, tas ir spēkā, bet vakar es saņēmu no Eiropas Savienības vēstnieku Šrilankā satraucošas ziņas, ziņas un izskatās, ka tiešām notiek atkāpšanās no saistībām, kas mums uh, tika sniegtas, kas tika uzņemtas. Uh, situācija šobrīd tiek novērota, bet varētu gadīties, ka kaut kad es iesniegšu steidzamu lūgumu, skatīt steidzamā kārtā šo jautājumu, un to vienkārši gribēju pastāstīt tagad, lai cilvēki jau tagad zinātu, par ko ir runa. Paldies, priekšsēdētāji! Thanks a lot, Mr. Karin, and especially also about information of... Paldies, ka jūs mūs informējāt par Šrilanku. Jūs uh, zināt, ka drīz būs delegācijas brauciens uz Šrilanku, un tāpēc tiešām ir uh, svarīgi zināt, kas tur notiek. Lielas paldies! Un tad mums ir uh, monitoringa grupa par Merkusūru, 19. oktobrī tā notika. Un vakar mēs vēl garu un plaši par to runājām komitejas sanāksmē. Tad 7. novembrī notika uzraudzības grupas sanāksme par ASEAN, un par to runās Devits Mārtiens Lūdzu. Thank you, Chair. Yeah, we had a ASEAN monitoring group in the 7th of Paldies, priekšsēdētāji. Šoreiz es vēlētos koncentrēties tīri uz Indonēziju, kur mums notika ļoti labs viedokļa apmaiņas tomēr. stāvoklis nebija tik optimāls. Sarunas notika Briselē 11. un 12. septembrī, un šķiet Indonēzija ir atgriezusies pie vairākām savām nācijām. Sanitary and phytosanitary issues. Un šķiet, ka indonēzieši grib pārskatīt savus uh, eh, līdzinos attiecībā uz valsts iepirkumiem, tāpat par investīciju un investīciju tiesu sistēmu. Indonēzija norādīja, ka viņiem ir nepieciešams konsultēties uh, uh, turpmāk. Mēs pat nekur tālāk netikām. Tā ļoti pozitīvs stāvoklis ar eh, IPR tā ir pozitīva attīstība, tāpat ir jāatzīmē, ka tuvojas ar, sarunas ar Austrāliju par brīvās tiešniecības nolīgumu. Citās jomās tas var nebūt ar tik pozitīvu ietekmi uz mūsu nolīgumu, bet mēs uh, esam iecerējuši pa, pabeigt šīs sarunas 18. gadā, tomēr komisija norādīja, ka šīs prognozes ir ļoti optimistiskas. Paldies, David! Tālāk ir Brexit uh, uzraudzības grupa. Mēs gribējām to saistīt ar pētījo konsultācijām, tarifiem, kvotām. Diemžēl mums tas nebija eh, iespējams, jo komisija noraidīja mūsu uzaicinājumu. Mums bija plašas diskusijas par šo jautājumu, un šodien diskusija pār šo jautājumu notiks komitejā samērā drīz, un ar to mēs esam pabeiguši skatīt 16. punktu. 17. punkts ir Kariforum sanāksme, kas ir Eiropas e, Savienības parlamentārā komiteja un došu vārdu Davidam, lai viņš īsumā izklāstītu šo pieredzi. Paldies priekšsēdētāji, mēģināšu izteikties ļoti īsi. Tomēr jāatzīmē, ka Šī delegācija pastāv pēc mūsu delegācijas pieprasījuma. Mēs eh, eh, eh, e, pieprasījām šo APE un EPA, un tāpēc arī tas pastāv. Eh, tomēr rezultāts nav tik iepriecinošs, šī ir tikai trešā sanāksme un četrus gadus sanāksmes nenopirka. Bet eh, mēs tikāmies Trinidadē Tobago, diskusijas gan mums notika samērā karstas. Kariforum neuzskata, ka Eiropas Savienība ir darījusi pietiekami un nav atvēlējusi pietiekamus finanšu resursus. Mēs no savas puses norādījām, ka visi piedāvātie finansējumi tika nepietiekami iztērēti, un tāpēc mēs nevarējām izprast, kāpēc viņi apgalvo, ka pieprasa vairāk resursu, un otrs uh, realitātē visi atvēlētie fondi tika iztērēti nepietiekami. Ja jūs pieprasat vairāk naudas, tad jums ir jāizmanto tas, kas jau tiek piešķirts. Otrkārt, eh, lai gan mēs nebijām tikušies jau četrus gadus, tomēr ļoti daudz skatītie jautājumi bija identiski tiem, par kuriem mēs runājām iepriekšējā reizē. Tāpat ir daži iekšējie jautājumi, kas attiecas uz, uz atsevišķiem konkurences sagrozošiem jautājumiem un tāpat vairākas karībalstis vai nu tāpēc, ka pietrūkst eh, politiskas gribas vai administratīvas kapacitātes vai ābo atkarībā no tā, ar kuru valsti ir darīšana netika ieviesti pasākumi, kā tie tika saskaņoti attiecīgajos termiņos, vai arī pietrūka administratīvās kapacitātes, bet skaidrs ir tas, ka karība puse netiek galā ar saviem uzdevumiem EPA prasību sakarā. Un mēs ceram, ka GI sakarā būs zināms progress, un tāpat tas attieksies uz lauksaimniecības produktiem, uz citiem aspektiem. Es nevēlētos būt visai negatīvs. Atsevišķas lietas, kas eh, ir kopīgas, ir GI jautājumi mēs esam, kas ir geogrāfiskās norādes, e, kuras mums nāktos para, e, aizsargāt. Tas attiecas uz tēju un vēl dažiem citiem izstrādājumiem, tāpat arī mēs ne, eh, nevarējām vienoties par um, nosaukumu piešķiršanu, jo viņi gribēja izmantot līdzīgu eh, sistēmu kakao eh, geogrāfisko denomināciju piešķiršanai, kā tas tiek izmantots vīniem. Un Eh, ir atsevišķi šķirnes, ko var pārdot 8 līdz 10 reizes dārgākas eh, Harrods veikalos nekā parastās šķirnes, taču kopumā eh, mēs varam, lai gan progress sepā gadījumos nav bijis pietiekams, tomēr ir arī bijusi vērojama pozitīva atšķirība. Yeah, so it's a long time, huh? oh. Really Tas ir labi, ka ir šādi pozitīvi rezultāti. Un tagad vai ir jautājumi vai piezīmes? Tā nav. Nu. Deivids, tādā gadījumā tagad būs īsts pauzīt un pēc pāris minūtēm komisārs Moskovisī būs kopā ar mums, un mēs varēsim runāt par ekonomisko dimensiju ārējās attiecībās. Paldies! Sveiki! Divu minūšu pārtraukums.

Okay, dear colleagues. Kolēģi. Mēs varam pāriet pie 18. darba kārtības punkta. Un ar prieku informēju jūs, ka kopā ar mums ir komisārs Piers Moskovisī. Un mēs varēsim uzklausīt viņas skatījumu par ārējām ekonomiskajām attiecībām, kā jūs zināt Mēs esam saņēmuši no viņa biroja priekštekumu tirsniecībā ar kultūras precēm, un tas attiec uz ārējo muitas dimensiju, un, protams, arī mūsu e, komitejās e, prerogatīvās ir skatīt jautājumu par makrofinanciālo attīstību, palīdzību. Un par to visu mēs varēsim uzklausīt komisāru. Viedokli dod ar priekvārdu jums. Paldies, priekšsēdētāji, godījumie kolēģi deputāti. Ar lielu prieku uzstājos šorīt mūsu komitejā, tā ir mūsu pirmā tikšanās, un es sirsnīgi saku paldies par šīs sanāksmes organizāciju manā portfelī ietilpst arī ārējo, ārējās tirzniecības jautājumu. Ārējā tirzniecība ir prioritāra Eiropas Savienības izaugsmai, un tāpēc šis ir jautājums, kuram es pievēršu lielu uzmanību. Muitas ir eh, punkti, caur kuriem mūsu preci šķērso Eiropas ārējās robežas, un šīs abas dimensijas - drošība un tirzniecība - ir cieši saistītas. Un visbeidzot, mans portfels ietver arī fiskālo darba kārtību, kas var ietekmēt mūsu tirzniecības partnerus. Turklāt es tikko nāku no sanāksmes uh, pār eh, Eiropas sagatavoto melno sarakstu ar nodokļu paradīzēm. Es domāju, ka šis eh, teksts tiks pieņemts 5. Eh, decembrī un tiks paredzētas disvazīvas sankcijas, bet tagad daži vispārīgi. Secinājumi. Mēs redzam, ka ekonomiskā aktivitāte ir pātrinājusies, gan tas attiec uz eh, attīstītajām ekonomikām, gan jaunietekmes tirgiem, tāpat Ķīnas izaugsme ir pārsniegusi visus mūsu gaidas, tāpat notiek atvesļošanās Brazīlijā, Krievijā eh, un valstu bloks, ko mēs dēvējam par brika sevi pozicionē krietni labāk, un ir iespējams, ka izaugsme sasniedz 18. un 19. gadā šajās valstīs 4%. Eiropas Savienības izaugsme, kas ir bijusi arī ievērojama, tomēr šī. Šai izaugsmei būs jāņem vērā visai dinamiskā attīstība pasaules līmenī kopumā imports e, varētu pieaugt par 4% līdz 19. E, gadam. Tas ir vairāk nekā mēs paredzējām pavasarī. Lūk, tā būtu kopaina ekonomiskajai situācijai. Jūsu komiteja runāja par sadarbību muitas jomā. Vispirms atgādināšu, ka 16. gadā vairāk nekā 300 muitas deklarāciju tika apstrādāts, jeb aptuveni 10 deklarācijas sekundē. Eiropas Savienība vien pati nevar nodrošināt savu ārējo robežu drošību, un mūsu imports eksports ir integrēts pasaules mēroga līmenī mēs sadarbojamies, lai identificētu krāpnieciskas schēmas un lai varētu veikt mērķtiecīgas kontrolas. Tāpat par muitas riskiem, bet 14. gadā runājot tika aicināts uz labāku sadarbību starp tirdzniecības eh, partneriem. Uh, Eh, tika aicināts koplietot informāciju par riskiem, eh, tāpat sagatavot atzīt ekonomisko operatoru sārakstu, un šai sadarbībai ir jābalstās uz daudzpusēju ietvaru un ir jātīstās muitas organizācijas iekšēnē. Pašreizajā kontekstā muita iegūst aizvien strateģiskāku lomu, jo tā dod iespēju aizsargāties no starptautiskā terorisma, slēdzot terorisma finansēšanas kanālu. Mēs zinām, ka šī teroristiskā organizācija, kur sevi dēvē par Islāma valsti, Eiropas tirgū pārdod nelegāli ievestus priekšmetus no arheoloģisku izrakumvietām, tādējādi komisija ir aicinājusi un pieņēmusi un noteikusi stingrākus noteikumus kultūras preču ieviešanai, un šajā gadījumā par ko ir runā? importētājiem būs jāsiem licences importam, vai tas attiektos uz manuskriptiem, senām grāmatām, arheoloģiskiem izrakumiem. E, būs jāiesniedz pašsertifikācija, apliecinot, ka eksports ir noticis legāli, būs jāparedz izsekojamība. Tāpat mēs vēlamies uh, paredzēt vēl citus pasākumus un tiks paredzēti sensibilizācijas pasākumi tiem, kuri iegādājas kultūras preces. Mēs arī piesaistam UNESCO šeit. Tā ir daļa no viņu jaunajiem uzdevumiem, ar kuriem viņi eh, vēl tikai iepazīstas. Jūs zināt, ka tā ir daļa no cīņas no Eh, eh, pret eh, terorismu finansēšanu globāli, un mēs esam arī pastiprinājuši kontrols pār pastas sūtījumiem, no jauna definējuši skaidrs naudas iedzienu, iekļaujot priekšapmaksas kartas un um, dārgmetālus. Um, Tāpat vēl ir citas jomas, citi priekšlikumi, kur praktiski gatavi. Piemēram, mēs vēršamies pret PVN krāpšanos, kas arī ir viens no terorismu veicināšanas avotiem. Piemēram, PVN pārobežu krāpšanās tiek lēsta eh, uz 50 miljardiem gadā Eiropā. Un mēs eh, turpmāk aicinām uh, E, pārrobežu operācijas skatīt e, vienlīdzīgi kā nacionālās operācijas, un tādā e, veidā mēs šo krāpšanos varēsim samazināt par 40 miljārdiem. Tālāk par ārējo dimensiju. Atcerēsimies no Paradise Papers Eh, multinacionālie uzņēmumi un eh, turīgas privātpersonas ciniskā veidā izmanto fiz, eh, nodokļu krāpšanās schēmas, lai izvairītos no nodokļu apmaksas. Un mēs esam vairāk kārtīgi aicinājuši SVF, G20 un citos ietvaros cīnīties pret šādu krāpšanos globālā līmenī. Nodokļu paradīzes ir jāzina visiem, tas ir pirmais etaps cīņā pret lietām, un pirmais solis ir caurskatāmība. Es esmu apņēmies sagatavot Eiropas atzītu nodokļu paradīžu melno sarakstu, un mūsu izaicinājums ir aicināt valstis, kas ir šajā sarakstā, atteikties. Šeit nav runa par eh, sodīšanu, pat ja ir paredzētas sankcijas, bet uh, ir uh, paredzēts aicinājums šīm valstīm atkāpties, atkāpties no savām praksēm. Tālāk par krāpšanos ar PVN. Uh, eh, tās var attiekties gan uz jaktām, uz lidmašīnām, uz uh, eh, privātžetiem, un es aicināšu mēnešu beigās, lai varētu stiprināt dalībvalstīs cīņu cīņu pret eh, nodokļu krāpšanos, visā sāk vērsties pret krāpšanos ar PVN. Tāpat eh, ir runa par Eiropas Savienības makrofinansiālu palīdzību kaimiņu valstīm. Eh, tas ir kļuvis par ļoti svarīgu jautājumu, ņemot vērā sošo politisko konjunktūru. Jūs labi pārzināt šo instrumentu, kas ir paredzēts atjaunot makrofinansiālo stabilitāti saņēmēju valstīs. Tāpat tas ir eh, ārkārtas palīdzības instruments un ir būtiski, lai komisijas priekšlikums apstiprinātu līdz likumdevējs un ar makro uh, finansiālo palīdzību Ukrainai. Es uh, tikšos šodien ar Ukrainas finanšu ministru mūsu palīdzība tika sniegta vajadzīgajā līmenī. Komisija un parlaments ļoti ātri varēja vienoties par šo bezprecedenta palīdzību, un esmu gandarīts, ka šī instrumenta svarīgums tiek atzīts vispārīgajā politiskajā nolīgumā, eh, kas tika noslēgts eh, esošās eh, daudzgadu finanšu schēmas vidusposma pārskatu laikā. Esmu pateicīgs pār uh, šo, šīs summas pieaugumu no pusmiljārda līdz diviem miljārdiem gadā, un eh, arī mums ir jādomā par to ietvaru, kādā mēs rīkosimies pēc 2020. gada. Eh, šeit eh, arī ir jārunā par makrofinanciālo palīdzību mūsu dienvidu kaimiņiem, Jordānijai, piemēram, Tāpat ir jādomā par vienošanos, kas drīzumā tiks parakstīta ar Moldāviju, lai varētu stiprināt pasākumu šīs programmas sakarā. Un visbeidzot, es domāju pār jaunajiem priekšlikumiem eh, makrofinansiālās palīdzības sniegšanai Gruzijai. Es ceru arī, ka parlaments uh, apstiprinās šo pieju. Es eh, vienmēr atgādinu, ka tā ir daļa no tām svirām diskusijās, kas ir mūsu rīcībā. Turklāt eh, šī instrumenta nozīme ir aizvien pieaugoša un tāda tā turpinās vēl būt skrietu laiku. Šī palīdzība ir būtiska, lai varētu nodrošināt ekonomiskās pārvai, pārveidas, kas ir tik ļoti vajadzīgas šajās valstīs, un jūs zināt, ka makroekonomiskā palīdzība un enerģētikas jautājumi ir un paliek ļoti svarīgi. Tuvāko nedēļu laikā mēs redzēsim, vai Ukraina iztejo um, pēdējos soļus, lai saņemtu pēdējos sadaļu no makroekonomiskās palīdzības. Savukārt Moldāvijas gadījumā komisija sekos tam, lai viss protokoli tik tiktu respektēta. Lūk, e, ar to es gribēju ieskicēt esošo situāciju savas runas uzstāšanās ievadaļā. Tāpat e, ir būtiska komisijas klātbūtne tādās instantēs kā uh, G7, G20 un SVF, un tomēr es gribētu uzsvērt to, cik būtiski ir pieņemt tekstu, kurš attiecas uz eh, kultūras preču importu. Turklāt atgādinu, ka arī es pats sešus gadus biju parlamenta deputāts, tāpēc par skaidras e, procedūras un cik daudz laika viss aizņem, un tomēr man nenāktos jums norādīt, kāds būtu vispareizākais ceļš un procedūra, tikai paturēsiet prātā to, ka laiks negaida, terorisms klauvē pie durvīm, un ja jūs uzskatāt, ka šis priekšlikums ir labs, tādā gadījumā eh, visas komitejas, visas grupas to izprotas, tad varbūt pieņemsim šo tekstu eh, maksimāli drīz. Paldies jau iepriekš un paldies par uzmanību. Paldies, komisārs, un tagad dosim vārdu deputātiem jautājumu uzdošanai. Tautas Eh, partijas vārdā. Deputāts Valesa, paldies priekšsēdētāji, es izteikšos eh, tautas partijas koordinators God Līves. Eh, Let's start with the, uh, the questions of vārdā. Viņi nevarēja būt klāt. Sāksim ar koordinātoru jautājumiem. Kā komisija risina brīvostu nepareizas lietošanas problēmu un preču slēpšanu šajā jomā? Uh, kā ir ar caurskatāmību, kurš ko eh, un kurā vietā slēpja. Par paradise papers vai ir taisnība, ka komisija strādā pie nodokļu paradīžu melnā saraksta un šajā sakarā vai varētu eh, precizēt jūsu darbu kalendāru un eh, konkrētus soļus? vai šeit ir iekļauts tikai ārpus Eiropas Savienības valsts, kāpēc neiekļaut arī Eiropas Savienības nodokļu paradīzes, un visbeidzot, kādi ir šī brīža plāni pār eh, attiecībā starptautisko nodokļu sadalīšanu. Un tagad eh, daži jautājumi par makrofinanciālo palīdzību Ukrainai. Eh, pagājušā mēneša sanāksmes laikā notika viedokļa apmaiņa ar Eiropas revīziju palātu pār tirdzniecības jautājumiem, tā skaitā makrofinanciālās sistēmas. Ukrainas sakarā revīzijas palātas locekļi norādīja uz specifiskām lietām par otro sadaļu un pirmās izmaksas frontloadings tika pamatots, bet ir vājāka saikne starp uh, Eh, pamudinājumiem un turpmākām izmaksām. Protams, politika ieviešana ir priekšnosacījums turpmākām izmaksām, bet eh, divi, divas turpmākās izmaksas tika atliktas, un visbeidzot šī gada aprīlī tās notika pat, ja atsevišķi priekšnosacījumi netika izpildīti. Šajā sakarā, vai jūs varētu um, E, pastāstīt sīkāk par palīdzības sniegšanu un nosacījumu ievērošanu. Paldies, Alisija Moska no sociāldemokrātu grupas. Paldies, priekšsēdētāj kungs, paldies, Moskavicī kungs, par jūsu viesošanos mūsu komitejā šodien. Sākumā pāris piezīmes un tad jautājums. Nu, pāris vārds gribu teikt par nodokļu paradīzēm. Jūs um, nerunājat ļoti eh, izteikti par šo jautājumu šeit komitejā, taču mēs kā parlaments uh, īstenojam nozīmīgu uh, lomu šajā jautājumā, un tāpat makroekonomiskie uh, jautājumi ir ļoti nozīmīgi mūsu skatījumā. Jūs zinat, ka mēs mm, šeit domājam, ka šis pieminētais instruments ir ārkārtīgi nozīmīgs pēc iespējas jārunā arī par eh, īstenošanu un eh, uzraudzību, eh, abu šo komponentu uzlabošanu. Tātad starp dažādajiem politiskiem pasākumiem jāsasniedz um, īpaši laba izmantošanas praksa. Un tagad gribu uzdot pāris jautājumus. Kāda ir situācija attiecībā uz kultūras precēm? un kultūras priekšmetiem. Pēc iespējas ātrāk vajadzētu pieņemt lēmumus šajā jomā. Un divi jautājumi par projektiem, kas ir mūsu rīcībā. Vai tā ir taisnība, ka 80 līdz 90 procenti no kultūras precēm tiek tirgoti nelikumīgi, nelegāli? Tad jau tiešām ir ļoti nozīmīgi, lai mūsu rīcībā būtu ļoti. Uh, efektīvi instrumenti, lai mēs varētu izsekot uh, kultūras preču izcelsmi. Jūsu iniciatīva ir nozīmīga, bet vai ir vēl uh, papildus kādas iniciatīvas, kas to papildinātu? Jūs jau runājāt par situācijas skaidrošanu, taču viss uh, ir ļoti nozīmīgi, lai uh, pasākumi būtu koordinēti. Un tad jautājums ir, kā tad tas ir iespējams, ja mēs runājam par efektīvu ies, īstenošanu? un spēkā esošiem noteikumiem, kā tad varētu parūpēties par to, lai nelegāli importi netiktu uh, veikti tādēļ, ka uh, mūsu likumdošanā ir um, tāds jums, kas nav ietverts, kas nav pārklāts. Nu, piemēram, antīko priekšmetu uh, tirdzniecība un antīkie priekšmeti, kas netiek deklarēti kā tādi. Kā mēs varētu parūpēties par to, lai atbilstoši likumdošana tiktu mm, pieņemta un netiektu apieta? Nu, vienkārši uh, tādēļ, uh, ka tiek izmantotas nepārklātās jomas. Paldies! Tagad EKR, lūdzu. Komisāra kungs, uh, saka Strabatīkungs. kungs ļoti labi, ka jūs viesojaties šeit mūsu komitejā, un jūs teicāt arī, ka tirdzniecība ir labklājības avots visām tautām. Taču sadalījums, kā tiek sadalīts viss tas, kas kā labklājība rodas pasaules tirdzniecībā, tas ir atkarīgs arī no dažādiem faktoriem, piemēram, no mājiņas kursa. Tas ir parametrs tam, vai kādas valsts konkurētspēja pieaug. Un es gribētu uh, parādīt, kā eiro ir attīstījies un kā uh, Eiropas Savienības uh, iekšienē eiro uh, sadala uh, labkrājību. Nu, divi piemēri - Vācija un Francija. Ārējā tirdzniecība. Vācijā 2000. garā. Uh, mīnus 37 miljārdi eiro brīdī, kad sāk strādāt vienotā valoda. Un pēdējais skaitlis ir 260 miljārdi plus. 260 miljārdi plus bilance. Un Francijā tieši otr, otrādi 2000. gadā 70 miljārdi pārpalikums un 2016. gadā mīnus 20 miljārdi eiro. Vācija savu a, daļu pasaules tirdzniecībā paaugstināja no 8 līdz 9 procentiem, un Francijas sadaļa ir samazinājusies par trešdaļu. Tam ir sekas arī iekšējai valsts labklājībai un bagātībai. Pārskaitļi Vācijā bezdarbs pēdējos a, desmit gados no 2007. 8,5% ir samazinājies līdz 4,1%. Francijā bezdarbs ir no 8% uz 10,1 eh, pieaudzis. Jauniešu bezdarbs jūsu valstī ir no 2007. līdz 16. gadam no 19,5 pieaugus līdz 25,6%. Eh, Jauniešu bezdarbs Vācijā no 2007. gada no 11,8 uz 7,1% ir samazinājusies šajā laika posmā. Tas nozīmē, ka labklājība, kas tiek iestrādāts, vienkārši nav vienlīdzīgi samazināts, ja konkurētspēja dažādajās valstīs ir atšķirīga. Monetārās savienības ietvaros es gribu lūgt arī paraudzīties uz šo attīstības situāciju vienotā mājiņas kursa dēļ. Mums ir atšķirīgas spējas gan ārpolitikā, gan iekšējā makroekonomiskā attīstībā īstenot projektus. Es gribētu, lai komisija zina, ka ir šāda attīstība, un es būtu gandrīz komisārkungs, ja jūs par to paziņot arī jūsu kolēģiem. Paldies! Paldies tagad liberāļi. Nē, un tad goša Helmuts Šalts lūdzu. Paldies priekšsādātāju, un es gribu pateikties arī komisāram par ierašanos un par šo viedokļu uh, apmaiņu un zināmas eh, lietas mēs varam apspriest, ko bieži neapspriežam. Piemēram, pānā dokumentu komiteja eh, piedāvāja dažus pāntus, kurus vajadzētu iekļaut arī eh, nākotnes tirsniecības nolīgumos. Piemēram, tika teikts, ka turpmākajos tirsniecības vai partnerības nolīgumos vai arī pārskatot tagadējos nolīgumus vajadzētu nodokļu nosacījums iekļaut kā saistošu klauzulu saskaņā uh, ar OECD standartiem arī jābūt valstīm un eh, arī FATF eh, eh, rekomendācijas jāiekļauj un arī investīcijas un finanšu pakalpojumu sadaļas nolīgumos būtu jābalsta uz pozitivitātes principu. Tātad, ja mēs to ņemam vērā, un arī jūs īsās piezīmes par tagadējo situāciju, uh, attiecībās ar uh, Moldovu, Ukraini, nu, jo īpaši, bet varbūt, ka varam uh, runāt šeit arī par citām valstīm. Kāds būtu jūsu ieteikums uh, tiesniecības komisaram ar to rīkoties, jo vakar mums bija par Merkosūru Uh, diskusiju, un uh, šajā nolīgumā nav šādas saistošas klauzulas, un arī sarunās tas netiek minēts, un tad mēs nonākam pie problēmas, ka lielākā daļa brīvās izniedzības nolīgumu, kas mums ir, vai par kuriem tiek noslēgtas sarunas, vai notiek sarunas, tur nav runa nemaz par uh, nodokļu nemaksāšanas apkarošanu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, apkarošanu, un ko mēs esam visu iemācījušies no Panamas un citiem dokumentiem, um, ir tas, ka jā, padomu un komisija arī ir teikusi, ka jācīnās pret šo te izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, tātad mums jāizdara zinām secinājumu, vai tad mums nevajadzētu sarunās, tad uh, uh nenoslēgt sarunas, kamēr nesam spējīgi ies, iekļaut uh, nākotnes noliegumos šādas klauzulas, vai varbūt arī tas jādara pastāvošajos noliegumos un ar Moldovu. Uh, Jā, mēs sapratām, ka miljārds uh, uh, iespējams ir pazudis, un pat valsts prezidentam nav ne jausmas, kur šī nauda ir pazudusi. Mēs zināmā veidā lietojam nodokļu maksātāju naudu mērķiem, kas ir tādi apšaubāmi. Uh, nevaram visu kontrolēt, izrādās. Un vēl viens uh, jautājums, ja man ir uh, laiks, priekšstādātāja kungs. Vēl viena piezīme. Vai jūs domājat, ka moratorijas šādām te tirzniecības nolīguma sarunām būtu jāuzliek, ja mēs nespējam iekļaut uh, šādus noteikumus uh, dokumentā. Un kā jūs uh, šeit sadarbojaties ar Malmstrēms kundzi? Tagad Hautels kundze no zaļajiem lūdzu. Liels paldies, komisāra kungs! Par privās tirdzniecības noliegumiem un nodokļu jautājumiem gribētu atgādināt, ka tad, kad Jozefs Stiglits uh, bija pana komitejā, viņš lielā mērā atbalstīja šo te ideju iekļaut uh, nodokļu klauzulas brīvās tirdzniecības nolīgumos, un es domāju, ka šis tīšām ir īstais laiks, laiks ir pienācis, tā kā to minēja Šulcu kungs, tas arī ir jārealizē. Un mans pirmais jautājums ir par pieeju muitas informācijai. Varbūt jūs zināsiet, ka uh, ir ziņojumi šajā komitejā, jo īpaši par globālajām vērtības ķēdēm, eh, kuros tiek aicināta publisku pieeju muitas datiem nodrošināt, lai varētu identificēt un izsakot eh, produktiem, kas ienāk pie mums no uh, ārpus Eiropas Savienības valstīm, kas varētu radīt bāžas par ilgtspējību un arī ētiskas eh, rakstura bāžas. Jā, varbūt, ka nav vienkārši šādu informāciju padarīt pieejamu, jo muitas regula ir dalība valstu ziņā, bet eh, vai šeit varētu tomēr kaut ko darīt, jo, manuprāt, eh, tas būtu ļoti spēcīgs instruments caurskatāmībai, kā jau jūs uzsvērāt. Un mans otrais jautājums ir par digitālo tirzniecību. Mēs tikko pieņēmām Schākas kundzes ziņojumu par digitālo tirzniecību un droši vien, ka ir jaunas bāžas par uh, nodokļiem, pat vai par PVN uh, krāpniecību vai aizdomām par nemaksāšanu. Tad, kad būs digitāla tirzniecība, vai tas ir kaut kas tāds, pie kā jūs strādājat? Un mans pēdējais jautājums par Ukrainu Kāds būtu jūsu galvenais vēstījums šobrīd Ukrainai attiecībā uz viņu pieprasījumu pēc makrofinansālā atbalsta? Jūs droši vien dzirdējāt uh, mūsu teiktajā, ka šeit parlamentā ir zināmas bažas par to, ka nav uh, īstenoti uh, priekšnosacījumi palīdzībai. Tagad FTD Admārkungs, jā, Dārtmot kungs, paldies eh, komisāram par to, ka viņš ir ieradies uz šo viedokļu apmaiņu. Man ir trīs vai četri ļoti vienkārši jautājumi. Viens izriet no tā, ko Helmuts Šalts tikko teica. Pirmkārt, vai komisija vēlas panākt to, lai būtu kopīga uh, Uh, nodokļu likme uzņēmumiem Eiropā, un uh, vai tas ir kaut kas tāds, ko jūs vēlaties sasniegt? Otrakārt, ja tas tā ir, tad uh, kādā laika grafikā jūs to gribētu sasniegt, un tālāk, vai jums ir arī vēlme kopīgu ieņēmumu nodokļa likmi noteikti Eiropas Savienību, un ja tas tā ir, tad kad jūs vēlaties to sasniegt? Un tad pavisam īsi gribu uh, pateikt, ka mans kolēģis Darbatī šeit bija ļoti iespaidīgs, uzskaitot visu šo te sta statistiku, bet man jāsaka, ka mans iespējas ir, ka cilvēki komisijā un institūcijās un, diemžēl, uh, arī šeit deputāti, vienkārši viņiem ir vienalga, ka cilvēki iekļūst nabadzībā un ir bez darba. Viņiem rūp tikai tālāks integrācijas projekts un eiro projekts. Vai mans iespējas ir maldīgs? Vai tas tiešām ir tā, kā es to domāju un kā man šķiet? And, uh, it's in... Inmār, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies komisāri par lielisko darbu, kas. Uh, tiek veikts saistībā ar jūsu portfeli un ar jūsu apņemšanos cīņā pret nodokļu paradīzēm. Es gribētu runāt par trim jautājumam. Par muitām. Domāju, ka Eiropas Savienībā ir muitas savienība, bet, eh, ir eh, tarifu savienība, bet nav muitas savienība. Un kamēr mēs nebūsim panākoši harmonizāciju, izsūtīšanas, sankciju un citos mehānismos, mēs nevaram runāt par muitas savienību. Es apzinos tās grūtības, kuras pastāv, bet, manuprāt, harmonizācijas jomā mēs varētu iet tālāk, un tas ir ļoti būtisks elements, taiskaitā, lai aizstāvētu Eiropas rūpniecību eh, pret tiem mehānismiem, ko izmanto importētāji, eh, tās ostas, ko viņi izmanto, kur kontrolas ir mazākas un sankcijas vai nu sīkas vai vispār nēsošas. Otrkārt, runājot par sadarbību cīņai pret nodokļu paradīzēm un to lomu, ko mēs varētu īstenot mūsu komitejā un eh, tirsniecības nolīgumos. Kādi būtu jūsu ieteikumi, lai mēs rīkotos maksimāli efektīvi, tam, lai šī sadarbība būtu efektīva? Un visbeidzot, ņemot vērā nākošās daudzgad finanšu schēmas scenāriju, kas būs sākot ar 2020. gadu un Brexit sekas, ir skaidrs, ka būs ienākumu zudums, ka mums būs vairāk izdevumu. Es domāju, ka ja mēs ienākumus nepalielināsim, tad būs ļoti grūti tikt galā ar visām mūsu vajadzības. Mūsu grupa vienmēr ir aizstāvējusi finanšu transakciju nodokli. Kāds, um, kāda ir situācija šobrīd šajā sakarā un kas būtu iespējams, lai mēs varētu uh, panākt šos uh, ienākumus? jo bankas pagaidām vienīgās vienības, kuru transakcijas netiek pakļautas ne kādiem e, eh, nodokļiem. Ļoti interesants jautājums. Šustādījās. Noch in... Jākamiņš Šusters. <laughs> Vēl interesantāks jautājums un nezinu, kāda būs atbilde. Tikai viens jautājums par makrofinanciālo palīdzību Ukrainai. Ja esmu pareizi informēts, tad bijis gada beigām jāizmaksā šī summa vai tā vairs nav piemērojama. Kas notiks? Kā jūs domājat, vai šāda izmaksa vēl ir iespējama? un vai šaubas aizvien pastāv par to, ka noteikumi ir izpildīti tādēļ, kā komisija rīkosies, vismaz kā ir plānots. Paldies! Emanuēls, lūdzu, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies Pieram Moskovisī par šo diskusiju Es rieģēju uz kolēģis Erža deklarā paziņojumu. Man nevisai patīk šie paziņojumi, kas ir it kā skaidrojoši, bet patiesībā tie ir ļoti vienpusēji un patiesībā neko diskusijām nepalīdz. Ja mēs vēlamies par Vāciju, Franciju un ekonomiskiem pamatiem, tad ir nepieciešams mazliet vairāk laika un jāsakās nopietnāk. Bet man ir trīs īsi jautājumi. Tik tiešām pastāv saikne starp uh, valstu ekonomisko stāvokli un e, tirsniecības politiku, ko nevar skatīt atsevišķi, bet atgriežos pie kolēģi pieminētajiem jautājumiem, jo tā ir sociāldemokrātu prioritāte, kas ir fiskālie nosacījumi. Šobrīd ir brīvās tirsniecības nolīgumi, ko mēs varētu nodēvēt par fiskāli akliem, kur šie jautājumi netiek ņemt vērā, lai gan problēmas pastāv. Piemēram, Panama. Šodien Panama ir ar brīvās tirzniecības nolīgumu Centrāla Amerika Eiropas Savienība, Panama ir tīrais saņēmējs, un, ja būtu šo fiskālo nosacījumu klauzulu, tad varbūt stāvoklis būtu atšķirīgs. Otrais piemērs - Brexit, tas attiec uz nākotni. Šodien ir process sācies, domājams, ka pēc pāris mēnešiem sāksies Brexit otrā fāze, un šobrīd Lielbritānija, vismaz tās vadītāji, ir eh, visai nevērīgi pret eh, fiskālajiem jautājumiem aiz jūras teritorijās un pats atbalsta nodokļu paradīzes. Ja mēs izvēlamies šo ceļu, tad vajadzētu ieviest uzreiz fiskālos nosacījumus ar valsti, kas no rītdienas būs uh, svarīgs Eiropas partneris. Ir, saprotams, jāņem vērā ieteikumi, kas ir saņemti un ir jāizvērtē lietas laikā, lai varētu spērt soļus un uh, pieļautu un pieprasītu šo noteikumu ievērošanu. Un trešais jautājums par Jordāniju, Tunisiju un eh, citām dienvidu valstīm runājot, es eh, pie saprotu, ka komisijas prasības ir sarežģītas. Es pat runāju par struktūrālām reformām. Tīri tehniski un administratīvi mūsu partneriem ir sarežģīti. Uh, atbildēt bez kavēšanās tehniskām un administrīvās eh, prasībās. Esmu daudz strādājis ar jordāniešiem, un es gribētu zināt, vai komisija šajā gadījumā nevar atrīkoties nedaudz elastīgāk. Paldies! Un komisārs no savas puses par atšķirībām muitas slimē iestēžu darbībās, ir ja īpašos tās ir. Uh, atsevišķos gadījumos tas nav izprotams, piemēram, šķiet pastāv slepenie saraksti, lūk, ar šo preci jūs dodaties uz Hamburgas ostu, ar to preci uz citu ostu, un kā ir ar kultūras precēm, kā tas, vai tas ir, kāds ir izcinājums jūsuprāt, piemērojams, muitas, lēmē, muitas iestādēm? Ļoti daudz jautājumu no jūsu komitejas un uh, es apsveicu jūsu apņemšanos, praktiski visu apņemšanos, veidot atvērtu ekonomiku, tirsniecību un drošību caur muitu un veidojot kopīgās aktivitātes. Es mēģināšu atbildēt uz lielāko daļu jautājumu un sākšu vispirms ar jumtu, eh, ar muitu. Uh, Today, Mēs šobrīd attiecībā uz brīvajām zonām atstājam šo uzdevumu dalību valstīm, lai tās lemj, kuras kontroles un kādas ir jāizteno, lai tiktu ievērotas gan muitas, gan citas likumdošanas. Tomēr situācijas izvērtējumā man dienesti uh, ir izsūtījuši jautājumu sarakstu dalību valstīm un, ja nepieciešams, pasākumi tiks veikti, lai mazinātu problēmas. Vai mēs varam mazināt brīvo zonu problēmas, vai tas vienmēr ir jādara nacionālajiem lēmiem iestādēm? Ir korekti jāpiemēro visi noteikumi un jānodrošina tas, ka visas operācijas notiek saskaņā ar šiem noteikumiem. Uh, Eiropas revīzija palāta komisija var iejaukties gadījumos, ja tiek konstatēt notiek, noteikumu neievērošana. Es arī runāju par ņemot vērā to, ka mēs atrodamies globalizētā ekonomikā, ka pamats noteikumus nedrīkst ignorēt Šo procesu mēs dēvējam par BEPS, bet arī jānorāda, ka mēs esam savienība, mēs esam vairāk integrēti nekā citi lieli reģioni pasaulē, un līdz ar to mums ir jādara vairāk. Mana ambīcija ir tā, ka Eiropas Savienība ir eh, ir līderis, eh, eh, taiskaitā agresīvā nodokļu plānošanā. Mūsu ambīcijas ir panākt to, lai visi partneri ievērotu šos nospraustos standārtus. Saraksts ir prioritāte manā fiskālajā darba kārtībā, un es gribētu panākt trīs lietas. Pirmkārt, lai to pieņem, tā tiktu pieņemta drīz, decembrī. Otrkārt, lai tā ir ticama. Tas nozīmē, ka es negribu nosaukt skaitļus, e, kā ar 12 valstīm tā ir ticama un ar 8. Nē, bet mums ir jābūt ticamai, ticamam sarakstam, lai visas valstis, kuras neievēro mūsu kritērijas, tiktu tur iekļauts. Un treškārt, mums ir jāpieredz, jāparedz pārliecinošas sankcijas. E, tām nav jāstājas spēkā bez kavēšanās, bet tādas ir jāparedz. Tas attiecas uz sarakstu. Ievērojams progress ir panākts šajā sakarā, un saskaņā ar manā rīcībā esošo informāciju no rīcības kodeksa grupas, kur strādā pie šiem jautājumiem un tiek galā ar saviem uzdevumiem, e, attiecīgajām valstīm būs savas atbildības un pienākumi jāuzņemas. Bet pagaidīsim decembri un strādāsim šajā sakarā. Tālāk par kultūras preču importu kontroli. Jūs zināsiet, ka tas ir jautājums, kurš vieš ļoti lielas problēmas un nereti attiecīgās valstis nespēja pietiekamus līdzekļus novirzīt terorismu un citu noziedzīgo darbību apkarošanai. Tāpēc es no sirds ticu, ka. Kā 17. jūlija priekšlikums pārtrauks eh, kultūras preču nelegālo importu ieviešot kontrolas sistēmu. Es eh, tāpat norādu, ka ir paredzētas apmācības kultu muitas darbiniekiem tāpat ir paredzēta sensibilizēšanas kampaņa tiem, kur strādā mākslas um, preču tirdzniecībā. Mēs nevēlamies pārtraukt importu vai mākslas preču ieviešanu, bet mēs vēlamies pārtraukt nelegālo biznesu. Tāpat UNESCO arī apgalvo un Arī šis ir jautājums, kurš ir daišu uzmanības lokā, protams. Mēs tāpēc sagatavojam savu priekšlikumu. Kā tas ietilpst eh, globālajā kopainā? Ir rezolūcija, kas ir pieņemta starptautiskajās organizācijās, tādās kā apvienotās nācijas, drošības padomē, muitas organizācijā, UNESCO, starptautiskos fórumos, tādos kā G7, kur mēs esam runājuši par šo tematu. Un šobrīd ir runa par importa kontrolas stiprināšanu un uzglabāšanu brīvajās zonās Tālāk. Muitas pienākums būs atrast līdzsvaru starp tirdzniecību un preču drošības nodrošināšanu. Viņu ikdienas darbs ir uzņēmēja darbības atbalstīšana, viņiem būs uh, arī atzītie ekonomiskie operatori un muitas eh, iestādes ļoti ātri pārskata muitas deklarācijas. Piemēram, 91% eh, muitas deklarāciju tika izskatīts vienas stundas laikā pagājušajā gadā. Tāpat mēs turpinam strādāt pie šiem jautājumiem. Tāpat komis, e, komisārs, kurš atbild par tirzniecību, un tas šoreiz neesmu es šajā gadījumā, e, Eh, norādu, ka tā ir eh, kolēģe Malmstrēma. Strādā pie šiem jautājumiem. Un atkal rīcības kodeksa grupa strādā pie šiem jautājumiem un cerams, ka dalība valsts varēs vienoties par šiem jautājumiem drīzumā. Bet Par to nelemjam tikai mēs vien, pat ja mēs apzināmies, ka mums ir monopols sarunām Eiropas Savienības vārdā. Vai būs tirzniecības raksturs sankcijas? Šis jautājums nav skatīts eh, pagaidām rīcības kodeksa grupā. Dalībvalstis ir runājušas par citiem jautājumiem, bet Manuprāt, vissvarīgākais ir tas, ka dalībvalstis vienojas par pārliecinošu rakstura pasākumiem. Lai tās valstis, kuras nerīkojas godīgi, šādi pasākumi tiktu tām piemēroti. Un arī redzot valstu sarakstu, jūs saprotat, sapratīsiet, ka šeit var būt zināmas grūtības, bet es negribu apsteigt uh, notikums. Vai ir paredzēta lielāka caurskatāmība muitas uh, darba jomā, līdzīgi kā tas ir savienotajās valstīs? Eh, attiecība un kā ir paredzēts cilvēku, eh, stiprināt cilvēktiesību klauzulas. Jā, es zinu, ka arī pēc jūsu komitejas mudinājuma plenārs sēdē ir pieņemta rezolūcija par globālajām vērtību ķēdēm un lai varētu uh, nodrošināt piekļuvi uzkrātajai informācijai ar par pietiekam personālu datu un sensitīvas informācijas aizsardzības līmeni. Šeit jānorāda, ka tā ir nacionāla prerogatīva. Komisija norāda, ka vislabākais veids, kā rīkoties, ir mudināts dalību valstis uh, E, šo jautājumu iekļaut savos attiecīgajos noteikumos. Par tiešsaistes platformām, kā nodrošināt, ka tiek maksāt nodokļi? Jā, nākotne būs aizvien digitālāk, mums ir jāpielāgo nodokļu sistēmu, lai to ņemtu vērā. Optimālais risinājums, protams, būtu globāls un internacionāls, un tāpēc mēs piedalāmies šajā te OECD diskusijā, bet uh, mums ir jārod arī mūsu vienotiem tirgum risinājumu, un godīgi sakot, man šķiet, ka vislabākais risinājums ir CCTTB uh, korporatīvais uh, nodokļa bāze. Tātad. Un, bet mēs varam strādāt arī pie specifiskiem priekšlikumiem, un mēs uh, diskutēsim par visām uh, iespējām un iesniegsim priekšlikumu vai pat vairākus priekšlikumus 2018. gada pavasarī. Un uh, pēc tam tad. Uh, Tad, tad atsauksimies arī uz mūsu uh, šā gada septembra paziņojumu kas varētu izgaismot šos jautājumus. Man pajautāja par harmonizētiem nodokļiem. Deputāts, eh, kas parasti nav federālists, bet ja jūs vēlaties harmonizēt nodokļus, tad ir pilnīgi jāmaina spēles noteikumi un ir jāpāriet uz eh, vēl lielāku integrāciju, ja ne federālismu. Jo tas, kas mums šodien eh, liek šķēršļus, uh, ir tas, ka nodokļu jautājumi tiek lēmti ar vienbalsību. Un tas nozīmē, ka viena valsts var uh, uzlikt veto jebkuram lēmumam. Un ja jūs vēlties harmonizētu Eiropu ar spēcīgākām ambīcijām, tad ir jāmaina uh, uh šī te balsošanas sistēma no vienbalsības uz. Uh, uh, kvalificētā vairākuma sistēma. Jā, tā ir mana atbilde. Nu, katrā ziņā paldies par jūsu federālistu priekšlikumu, kas uh, man silda sirdi. Tagad par moitas pārkāpumiem. Jā, mēs uzskatām, ka moitas procedūras Eiropas Savienībā ir jāpiemēro vienādi, tas ir jādara moitas iestādēm un uh, um, komisija piedāvā vadlīnijas un apmācību mojas iestāžu darbiniekiem, bet gadījumos, kad komisija uzskata, ka zināma prakse neatbilst Eiropas mojas likumdošanai, tad mēs izmeklējam šo gadījumu un, ja nepieciešams, tad tiek uzsāktas pārkāpuma procedūras pret attiecīgiem dalību valstīm. Tagad pie uh, mikrofinanciālās palīdzības jautājuma. Vispirms par revizijas palātas ziņojumu. Runājot par revizijas uh, palātas lēmumu par uh, palīdzību Tunisijai, tas ir drīzāk uh, pozitīvs šajā makrofinanciālās palīdzības sniegšanas paketē. Es zinu, ka tas atbilst arī tam, ka komisija reaģē uz katru lēmumu, pārbauda, cik tālu uh, pareizi ir bijusi rīcība. Tagad par Ukrainu. Esmu uh, pārsteigts uh, par šo uh, makrofinanšu palīdzības otrā posma uh, tādu um, novērtējumu. Līdz 31. novembrim 2015. gadā tika sniegta palīdzība un tikai pēc tam, a, pēc revizijas palātas a, atzinuma sniegšanas eh, tiek piemērots darbs. Tātad mēs mēģinām katrā gadījumā ļoti caurskatām eh, strādāt. Vēl par Tunisiju runājot. Eh, tiek kritizētas procedūras, tiek kritizētas padomas un parlamenta, bet ne komisijas procedūras un aicina procedūras piemērot. Es esmu absolūti gatavs diskutēt par šo jautājumu kopā ar jums. Par Ukrainu. Un par šo atlikušo maksājumu, protams, tas nav vienkārši jautājums. Un um, mikrofinansālā palīdzība beigsies gada beigās, un tā tad laika vairs nav daudz. Un būs vēl zināmi nosacījumi šim maksājumam, kas vēl nav pilnībā izpildīti. Un uh, mēs apspriedām to ar ministru, un šo pēcpusdienu tiksimies ar viņu atkal, un uh, komisija ir uzklausījusi jūsu komitejas un citu aicinājumus, un mēs esam piesardzīvi, un uh, variet būt droši, ka es darīšu visu, kas ir manos spēkos. Uh, Bet nu, mums šeit arī ir jārod pareizais līdzsvars starp mūsu uh, saistībām, kuras esam uzņēmušies attiecībā pret Ukrainu, un uh, starp uh, nosacījumiem, kas arī ir jāizpilda. Vairāki cilvēki jautāja par to, kā mēs varētu dot stimulus uh, nosacījumu izpildīšanai Ukrainā vai arī, un arī citās valstīs, kur ir mikrofinansālā palīdzība. Es piekrītu, ka ir. Uh, Eh, jānodrošina tas, ka reformas tiek ieviestas mūsu kaimiņu valstīs, mūsu partneru valstīs, un tas ir svarīgi galvenokārt pašām valstīm, um, jo pilsoņi taču arī vēlas iegūt, viņi vēlas ekonomisko stabilitāti, izaugsmi, darba vietu radīšanu, un to var nodrošināt tikai tad, ja tiek veiktas būtiskas reformas. Tajā pašā laikā mēs zinām, ka reformas ir jāveic uh, pašu valstu amatpersonām, un mēs uh, prasām valstīm pie tā strādāt. Tālāk par tirzniecības saitēm. MFA ir svarīgs aspekts uh, mūsu attiecībās ar kaimiņu valstīm, bet tas ir ekonomiskās stabilizācijas instruments. Un tā ir tā galvenā prioritāte. Tātad mēs arī apspriedīsimies ar Ceciliju Malmstrēmu, bet mums ir jābūt diezgan piesardzīgiem šeit par Moldovu. Kaut arī vēl daudz ir darāmā Es šeit eh, gribētu atzīt, ka Moldova ir guvusi progresi virknē svarīgu reformu. Piemēram, jau ir panākts progress attiecībā uz valsts finanšu pārvaldību un ļoti daudz ir izdarīts, lai uzsāktu banku sektoru pārstruktūrēšanu, kas nebūs vienkāršs process, un pretkorupcijas eh, iestādes pieņēma pretkorupcijas stratēģiju Moldovā, un tomēr Eiropas Savienība. Uh, un komisija turpinās ar MFA un citiem instrumentiem atbalstīt Moldovu un uzstāt, ka ir jāpanāk progress, lai Moldova varētu saglabāt iesākto reformu tempu, un MFA būs viens no instrumentiem, lai nodrošinātu uh, attīstību. Un es eh, arī tikšos ar Moldovas premjeru šo pēcpusdienu. Nu, tāda ir man diena, tādi man plāni attiecībā uz mikrofinansālo atbalstu jeb MFA. Un centīšos tur panākt progresu. Tagad par uh, Lielbritānijas izstāšanos, jeb Brexit. Man uh, nekas vairāk nav piebilstams, to jau jūs visi zināt, ka Barņēr kungs, kā uh, komisijas uh, vienīgais pārstāvs, kas par to runā, ir Barņēr kungs. Uh, jo viņš ir sarunvedējs. Uh, nesniegšu jums nekādas detaļas, vienkārši gribu vēlreiz apliecināt, ka mēs tiešām esam pārliecināti, ka vispirms ir jāatrisina finanšu jautājumi, pilsoņu tiesības un robežu jautājums attiecībā uz īriju, un tikai tad, kad šie jautājumi būs atrisināti, varam pāriet pie nākamās uh, attiecību fāzes apspriešanas. Uh, Un vispēcot bija tādi vispārīgākie jautājumi, kas tika uzdoti vispirms par FTT. Nav nekāds noslēpums, ka komisija atbalsta FTT, bija komisijas priekšlikums, uh, kas uh, netika vienbalsīgi pieņemts uh, padomē, jo tur ir vienbalsības balsojums, un tad tagad ir piedāvājums par ciešāku sadarbību un 15. septembrī Dalībvalsts prasīja pētījumu, kā Brexit ietekmēs FTT projektu, un šis jautājums tomēr neattaisno procesu palēnināšanu, lai panāktu nolīgumu par FTT. Desmit dalībvalsts, kas šeit arī ir iesaistītas, jau ir lielā mērā vienojušās par to, kāda varētu būt šī kopīgā darbība. Tātad, godīgi sakot, tas tagad ir viņu ziņā lemt. Uh, Eh, ja viņi vēlas panākt FTT, tad viņi to var ātri arī izdarīt. Viņiem ir jāpasaka, eh, ka vai nu viņi turpina, vai noslēdz šo procesu, un tur nav nekāda uh, eh, laika. Divi noslēdzošie jautājumi. Es jau par kopējo pozīciju runāju, par uh, valodas mājas kursu. Es uh, piekrītu kolēģu piezīmē, ļoti cienu parlamentu viedokli, bet nevar vienkāršot situāciju. Nu, nav tādu ziņu, ka eiro mājiņas kurs šodien būtu būtiski mainījies. Mēs esam atgriezušies pie um, tā skaļa, kāds bija pagātnē. Un arī Mums ir eh, iespējas eh, redzēt un novērot, ka nu nav ne rūpniecības eh, ne samazināšanās, ne konkurētspējas samazināšana, arī cenu maiņas. Nu, tā tad rūpniecība šobrīd necieš no a, eiro maiņas kursa. Un otrkārt, patiesa problēma ir jautājums par makroekonomisko nesabalansētību Vakar runājām komisijā, arī Dabroskungs un uzstājos un mūsu trauksmes celšanas mehānisms ir ieviests. Un ir vēl nesalīdzsvarot situāciju makroekonomiskā jomā. Tiek runāts par deficītiem, par budžeta deficītiem, bet tie nav tekošā. Uh, tekošā konta deficīta skaitļi. Ir valsts, kurās situācija attīstās ļoti labi ar tekošo konta piepildījumu un pārpalikumu. Bet es neskatos ne uz vienu, runājot par divām valstīm, kurā situācija ir savādāk - Vācija un Nīderlanda. Arī nu, šajās valstīs ir šīs nesabalansētības. Uh, zīmes. Nu, ir vajadzīga apusēja savietojamība. Nezinu, vai es atbildēju uz visiem jautājumiem. Daži no jums varētu vēl, vai vēl vairāk jautājumus uzdot. Un, protams, ka es esmu jūsu rīcībā, lai uh, dialogu vestu varbūt arī mm, par konkrētākiem punktiem. Un vēlreiz gribu uzsvērt uh, to, cik ļoti nozīmīgi ir vienoties starptautiskā līmenī un visa mana darba kārtība ir tam pakļauta. Ieradīšos pie jums, kad vēlēsieties, lai diskutētu par šiem jautājumiem un noslēgumā es gribētu teikt. Lūdzu, ātri pieņemiet jūsu lēmumus par kultūras preču, par nelegālo aprites pārtraukšanu. Paldies, komisāra kungs, paldies par viedokļu apmaiņu, lai jums veicas gan jums, gan jūsu sarunu raundos ar MFA e kan, valstīm un visu jums to labāko. So, dear colleagues. Dargie kolēģi, punkts numur 19 mūsu darba kārtībā. Citi jautājumi tāda. Dātmos kungs, tikai novērojums, ja es drīkstētu. Es gribētu apsveikt jūs par sēdes vadīšanu. Šī ir pēdējā mūsu darba sēde, un man un maniem kolēģiem jūs devāt tiešām pietiekam laika, lai uzdot mūsu jautājumus un izteikt komentārus. Taču vakar. bija tādas plašākas diskusijas, daudzkārt plašākas ar ļoti augstu ranga viesiem. 45 sekundes man tika atvēlētas uzrunai, bet būtu bijis labāk, ja, un tas būtu arī labi, ja kolēģi varētu uzstāties nedaudz ilgāk, lai atbildētu uz jautājumiem, ļoti interesantiem jautājumiem, kur paneļa dalībnieki lieliski mums prezentēja. Jūs ļoti augstrāngu paneli varējāt ielūgt. Nu, tas ir tikai tāds tā kā pārdomu punkts jūsu a, apsvērumiem. Paldies! Paldies, diskutēsim tos, un tad atgriezīsimies pie jums ar informāciju. 20. darba kārtības punkts a, nākamā sēde 28. novembrī. Paldies visiem un jauku nedēļas nogalu!